The rapporteur is here. Yeah. <laughs> so. Un tā tad. Ir ieradušies pat pāri sēnu referenti, referents arī klāt, varam sākt darbu. Labrīt visiem! Šī ir otrā diena NV komitejas sanāksmē šo janvāri. Darba kārtība mums ļoti saspringta šodien. Un pie mums būs divi ministri, paredzēts balsojums, nu un, protams, vēl jāspriež arī par vairākiem likumdošanas dokumentiem. Sāksim ar lēmumu, ar ko groza Eiropas parlamenta un uh, eh, padomas uh, mm, savienības cilvēksardzības mehānisma uh, jautājuma. Ir iecelts mums arī referents un, protams, došu viņam vārdu. Tāpēc Nikos Andru Lākes kungs jums vārds. Paldies priekšādātāji! Lielas paldies! Kopš plūdiem Spānijā esam piedzīvojuši briesmīgas uh, problēmas arī lietus mežos, mūža mežos Amazonē, uh, tāpat arī dekš, visi šie ugunsgrēki un tā tālāk. Mēs ikdienas piedzīvojam dažādi veidas uh, ar klimatu pārmaiņām saistītas katastrofas. Un tāpēc uh, ir vajadzīgs šāds pils, civilaizsardzības mehānismus, un tā mērķis ir palīdzēt šāda veida gadījumos valstīm, tā lai tām pašām nav jārisina visas sekas, kas izriet no šīm dabas katastrofām. Vēlamies, lai šī rīcība būtu efektīvāka, nodrošinātu krietni lielāku dzīves, dzīvības aizsardzību, tāpat arī dabas resursu aizsardzību, cilvēku īpašumu aizsardzību. 2019. gada martā tika pieņemta attiecīgie lēmumi, izveidojām riska EU sistēmu, tātad tādējādi tas bija pamats Eiropas mehānismam. Un, piemēram, piedāvājam arī, eh, iepirkām arī dažādu veidu aprīkojumu, kā piemēram eh, lidaparātus ugunsgrēku dzēšanai un tā tālāk. Uh, Un eh, šāda veida tika paredzēta 80-90% kopējo resursu tieši šāda veida pirkumiem. Nu, tēriņi varēja, protams, arī tikpat labi novest līdz 100% un eh, tādējādi dot Eiropas Savienībai papildu iespēju rīkoties dabas katastrofu gadījumā vai, piemēram, epidēmiju gadījumā vai kaut kādu cita veidu apdraudējumu situācijās, ja runā, piemēram, par ķīmiskiem vai bioloģiskiem eh, riskiem un tam līdzīgi mērķis šai gadījumā, šī, ziņ, šī ziņojuma mērķis ir paredzēt mm, attiecīgi visu regulējumu laikam no 21. līdz 27. gadam, pārliecinoties, ka instruments tiek labi aprīkots, tam tiek nodrošināt ref, mm, attiecīgi resursi, lai mekanisms varētu darboties resursi, un tāpēc mums kā parlamentam vajadzētu komisiju šajā lietā atbalstīt, nodrošināt atbilstīgu budžetu 1,4 miljārdu eiro apmērā Un vienlaikus mums būs iespējas arī labot nu, vienu otru kļūdu vai iztrūkumu, kas iepriekš nav bijis sakārtots, un tāpēc eh, vēlos likt priekšā vairāk savus ziņojuma punktus. Vēl pirms Ziemassvētkiem Eiropas eh, komisija nāca klajā ar argumentiem par labu savam priekšlikumam. Un, kur, un tur paredzēja uh, Mm, līdzekļus um, pārskatāmības dēļ. Un vēlējos paredzēt arī līdzsvaru starp iestādēm. Šiem masla dēļ mums vajadzētu šo a, pielikumu, kas tika tātad pirms Ziemassvētkiem svītrots, atkal no jauna iekļaut šai dokumentā. Draugoties uz daudzgadu finanšu plānu, es labi saprotu, kādas ir tās ļoti dažādās vajadzības, kas parādījušās pēdējos laiko, pēdējā laikā. Un šī iemesla dēļ esmu gatavs ierosināt procentuālus grozījumus. Mm, salīdzināmā, piemēram, iepriekšēj, ar iepriekšējo programmu. Turklāt mums vajadzētu paredzēt mm, līdzekļus arī profilakses pasākumiem. Šai gadījumā maksājumi nenāk visu no mehānismiem, gan no dažādiem fondiem. Uh, Un, mm, protams, jāsaprot, ka komisija vēl šeit palielināt elastības elementu. Nu, tādā gadījumā te varētu būt šie 10% mm, līdzekļu, ko būtu iespējams izmantot dažādiem atšķirīgiem mērķiem. Un tad beigu beigās mēs nonāksim kopā līdz 100% ar visiem kopējiem grozījumiem. Ar šāda veida grozījumiem es domāju, ka mēs būsim rēģējuši uz komisijas prasību pēc elastības. Bet, nu, jāraugās ir uz to, lai nebūtu papildus administratīvais sloks nacionālā līmenī. Jāraugās, piemēram, uz līdzekļiem, kas, nu, pieejam arī tīri no brīvprātīgiem avotiem, piemēram, no brīvprātīgajiem jauniešiem. Klimata pārmaiņas ir vispārējais glo glo vispārēj globāla parādība. Un Un e, dalībvalstīm, protams, e, nāk sastapties ar dažādu veidu incidentiem, e, piedzīvotos pasaulē šie ugunsgrēki, vētras. Un tā visa rezultātā nepieciešams padarīt pieejamu šādu veidu aprīkojumu, tas svarīgi pilsoņiem. Tāpat laikā jāizmanto arī Galileo sistēma, jo ar tās palīdzību varam nosūtīt krietnī agrīnus vēstījumus par, piemēram, draudiem, un dalībvalstīm to visu vajadzētu izmantot lietas labā. Informācijas apmaiņas ar Galileo sistēmu varētu būt ļoti nozīmīga, piemēram, cenšoties samazināt upuru skaitu vai cenšoties izvairīties no upuriem vispār. Nu, vēl viens veids, kādā Eiropas komisija var virzīties uz priekšu aprīkojumu iegādē, ir īstenot sarunas ar visām dalībvalstīm kas, nu, in, varbūt individuāli nepie, nepiedalās šajā procesā, bet līdz ar to var apkopotiem spēkiem šos tos resursus izmantot un nodrošinot tādā gadījumā tiešu pārvaldību. Par to runājam ar komisiju iepriekšējā viedokļa apmaiņā ar nepacietību gaidu šo ļoti iespēju un gaidāmo sadarbību ar ēnu referentiem un paldies par uzmanību. Thank you very much. Lielas paldies. Paldies, referent kungs.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 Jā, iepazinos um, ar šo dokumentu. Skaidrs, ka ļoti daudz kas no dokumentā, kas bija spēkā pirms tam, beidz darbu, um, respektīvi darbība iztaka. Ir paredzēti tālāk resursi. Mehānisms, protams, jau bija no 14. līdz 20. gadam. Bet, protams, ka šis mm, cilvēksardzības mehānisms ir jāturpina finansēt arī turpmāk arī nākamajā daudzgadu finanšu plānā. Un šajā gadījumā, protams, ir ļoti daudz steidzamības jautājumu. Mēs redzam no iepriekš notikušā, ka daudz, kur pastāv tādas plaisas trūkumi civilaizsardzības jomā Eiropā. Un tāpat, tāpat arī profilakses ziņā šis jautājums ir um, nonācis debašu degpunktā. Nu, piemēram, uh, mežu ugunsgrēki. Mēs redzējām, nu, pasauli vienkārši bija šokā. 17. gada 15. decembrī Portugālē faktiski vairāk kā 50 cilvēku gāja bojā ugunsgrēkos. Un valsts pieprasīja Eiropas Savienības palīdzību. Eiropas komisija eh, sazinājās ar 27 valstu valdībām, un eh, līdz ar to šī gada oktobrī saņēmām pozitīvu atbildu šo pieprasījumu dalībvalstis Eiropas Savienībā tāpat laikā ir konstatējusi, ka pastāv kaut kāda veida limita šāda veida solidaritātei dalībvalsts turpā, un reakcija nereti nav pietiekama, respektīvi palīdzība nav pietiekama. Un kas tad šobrīd Eiropā notiek, ļaujiet man to atkārtot? Nu, mēs piedzīvojam zemestrīces, plūdus, ugunsgrēkus, Un eh, jāsaka, dalībvalstis neret tomēr, dalībvalstīm neret nākas pašām tikt galā ar šāda veida problēmām. Bet ir vajadzīgs šāds mehānisms, kas palīdz dalībvalstī tā gadījumā, ja tā ar saviem līdzekļiem nespēja tikt galā ar steidzamības situāciju. Ir ārkārtīgi tā, svarīgi tāpēc Eiropas komisijas priekšlikumu atbalstīt un arī spēcināt tajā iekļauto budžetu. Jāpalielina kapacitāte, piemēram, katastrofu un risku situācijās Un šie visi līdzekļi, protams, ir jāapkopo. Katru gadu piedzīvojam plūdus Francijā, piedzīvojam ugunsgrēkus Grieķijā, līdzīgas problēmas Portugālē, Itālijā mm, ir mm, zemestrīces. Un tāpēc gribu teikt paldies kolēģim Andru Lakis par ziņojumu sagatavošanu. Mm, protams, ka mēs ieslīgsim arī grozījumus, kas mums liekas nozīmīgi ar mērķi pārliecināties, ka tiešām šis mehānisms patiešām tiek um, noslīpēts uh, un ir efektīvs. Mēs, protams, zinām, ka nav jau tā, ka ir ļoti daudz pieejamu brīvu līdzekļu um, šai līnijā, bet nu, tāpat laikā to ņemam vērām svarīgi ievērot civil aizsardzības procesa efektivitāti. Galvenais ir, nepie, ir rīkoties strauji, pārliecināt tūlīt uz vietas. Piemēram, Portugāles ugunsgrēku gadījumā uh, Eh, kā jau teicu, bija ļoti daudz bogājāšo mm, simts, un tas pat ir vairāk nekā Austrālijā, tāpēc, tāpēc ka civila aizsardzības mehānismu nebija iespējams iedarbināt pietiekam ātri, cilvēki vienkārši sadega mašīnās uz ielas, uz ceļiem, eh, ceļā prom no uguns, nebija, palīdzību saņēmām tagad pēc gada. Nu, pilnīgi nenoliedzami šādas katastrofas visdrīzāk var atkārtoties, tāpēc jādara viss, lai to novērstu. Šāda veida mežugunsgrēki būs. Un ņem, zinām taču, kādas ir visas šīs globālās pārmaiņas, un mums ir jābūt spējīgiem labāk reaģēt, labāk pretoties šādiem draudiem, to starp Portugālē, Grieķijā un daudz kur citur. Zinām, ka tur ļoti viegli aizsāk šādi ugunsgari. Nepieciešams ir reaģēt ne tik vien ātri, bet pavisam fiziski spēt eh, nosūtīt resursus, nosūtīt cilvēkus, eh, kas varētu cīnīties eh, uz vietas ar liesmām. Nu, tā tad vajadzīgi ne tikai civilaizsardzības resursi, bet arī tiešām tad fiziskais materiāls, ko var nosūtīt. Nu, piemēram, uzgrēku laikā tīri aprīkojums, eh, nu, kas tiek izmantots vienā valstī, var tikt izmantots arī otrā. Nu, vienalga, vai te mēs runājam par Franciju, Grieķiju vai Itāliju. Uh, Un tāpat laikā, protams, šiem līdzekļiem jātop sadalītiem viedi, prātīgi, tā lai tie būtu tūlīt pati pieejami cīņā pret uh, apdraudējumu. Paldies vēlreiz referentam par darbu. Lielas paldies! Reņū grupas vārdā Nikolai Štefanāto. Labrīt, priekšsādātāji! Gribu teikt paldies referentam par lielisko prezentāciju. Tāpat paldies arī darbiniekiem, sekretariātam, kas strādā pie tā un komisijai par lielisko priekšlikumu. Uh, Vairāk kārt esmu teicis, ka klimata krīzes um, situācija ir tāda, kas liek mums apzināties, ka mēs neviens neesam tik bagāts, lai ar sekām tiktu galā paši vienalga par, un, par Vāciju, Bulgāriju vai kādu citu. Neviena valsts netiek ar šiem, šiem apdraudējumiem uh, galā pati, un tāpēc šis priekšlikums bija ļoti vajadzīgs. Jūlijas navais kalniem mēs atkal dosimies atvaļinājumus uz savām mājām, atkal būs uh, meža ugunsgrēki, atkal būs dažādi ekstremāli laikapstākļi, visas šīs anomālijas, ko, piemēram, ļoti labi atspoguļo jau GRS eh, laikapstākļu prognozes. Par pirmo pielikumu runājot, es tomēr negribētu, lai tas kļūtu par tādu klupšanu, klupšanas akmeni visās sarunās. Pastāv iemesli, kāpēc gan komisija, gan referents šai gadījumā apgalvo to, ko viņi saka. Komisija ir vajadzīgs vairāk elastības, jā, mēs nedrīkstam būt tik strikti un rigīdi savu uzvedībā, ka nav iespējams īstenot rīcību tad, kad tas nepieciešams. Un referentam ir tiesa, kad viņš saka, ka gatavība uh, reakcija mm, ir, ir svarīga un, lai to uzlabot, ir vajadzīgs aprīkojums, pieejams tajā brīdī, kad, eh, piemēram, notiek kāda veida nelaime, uguns nelaime vai cita veida problēmas eh, Eiropā. Tas, ko es vēlos teikt, ka, lūk, ne jau viss labais nāk pa trīs, nu tā jau nav. Nu, un līdz ar to tāpēc vienmēr jāsadala trijās daļās. Es tāpēc varbūt tomēr gribētu, lai te ir arī sarunas vēl par pirmo pielikumu, lai mēs nebūtu tik, nu tā teikt, sasaistītām rokām šeit. Vēl viena lieta, ko gribu piemetināt. Arī to minēja referents, to minēja arī Jānu referents no Tautas partijas. Vēlamies, lai vairāk būtu darbības rīt CBRN draudu gadījumā nu, teroristu uzbrukums arī nevaram izslēgt, ņemot vērā, ka pastāv visu šīs sintētiskās bioloģijas e, nozara, dažādus vīrusus iespējams izplatīt e, iedzīvotāju vidū ar naidīgiem nolūkiem, un mēs nedrīkstam būt nesagatavoti šādai teorētiskai situācijai. Mums ir jābūt uzkrājumiem, piemēram, ar medikamentiem, ar medicīnas aprīkojumiem, aprīkojumu, lai mēs varētu palīdzēt iedzīvotājiem, lai varētu palīdzēt pirmās palīdzības sniedzējiem. Nedrīkst būt tā, ka pirmās palīdzības sniedzēji tiek pakļauti šādai šāda veida pandēmiskām um, notikumiem. Es esmu, mūsu valstī, piemēram, ir zinām, ka ļoti svarīgi dažāda veida imunoloģijas preparātus nodrošināt. Uh, Tāpat domāju, jā, ka, lūk, vajadzētu domāt par medicīnas krājumu veidošanu un tā tālāk. Otram kārtam starptautiskā veterinārā apvienība nosūtīs man ēpastu, kur viņa runā, piemēram, par Austrālijas pieredzi, kur bija vajadzīga gan medikamenti, gan arī veterināru uz vietas. Un mēs, kā Eiropas Savienība, nespējām palīdzēt. Šai gadījumā būtu bijis ļoti labi, ja Eiropas Savienība būtu varējusi Austrālijai palīdzēt. Un, nosūtīt um, cilvēkus. Tas būtu bijis tiešām tāda zīme arī no mums, kā atbalsta vēsts. Dāmas un kungi, Austrālijas notikumi patiešām faktiski um, nu, ir ļoti traģiski. Desmit miljonu hektāru ir burtiski izdeguši. Un te man jums jāvaicā, vai mēs esam gatavi, ka, ka, piemēram, šādi meži, kas ir apmēram Austrijas valsts teritorijas apmērā, varētu izdegt arī šovasar. Vai mēs tiešām uh, vēlamies, lai uz šāda veida katastrofāla notikuma arī mūs skartu nesagatavotus, es domāju, ka to nevēlamies un mums jābūt sagatavotiem. Tāpēc gribu, lai būtu sadarbība, sarunas par šo ziņojumu. Es jau jūtu tomēr, ka telpā pamazām sāk veidoties vienprātība arī attiecībā uz pirmo pielikumu, bet domāju, ka te mēs vēl varam izrādīt elastīgu pieeju un nonākt pie rezultāta. Lielas paldies! Zaļo grupas vārdā Margarēta Aukena. Eh, Lielas paldies! Lielas paldies referentam par ziņojumu projektu. Eiropas civilaizsardzības mehānisms ir izstrādāts, lai spēcinātu sadarbību starp dalību valstīm tajā brīdī, kad runājam par civilaizsardzību. un lai dalībvalstis būtu gatavas rīkoties dažāda veida dabas katastrofu un apdraudējumu gadījumā. Tiek veidots brīvprātīgs kopums ar resursiem, ar aprīkojumu, bet, nu, jāsaka, mehānismu kontekstā identificētas vairākas problēmas. To, un tieši iemeslu pēc tie ir pieņemts šāds lēmums. Nu, piemēram, izveidot šis rescue, jeb rescue EU fonds, eh, jo ar šo brīvprātīgo kopumu nepietiek Reskiju ļoti labi parāda, kāda ir Eiropas Savienības pievienotā vērtība, tad, kad runājam, piemēram, par dalībvalstu aizsardzību pret mežu ugunsgrēkiem, citām dabas katastrofām un arī cilvēku izraisītām katastrofām. Viena otra no šīm dabas katastrofām, jāsaka, arī ir cilvēki izraisīti, ņemot vērā klimata pārmaiņas un tā tālāk. Mums būtu paticis, ja finansējums būtu nācis no svaigiem avotiem, bet, nu, padomi tam nepiekrita. Un līdz ar to, nu, mums mm, jārīkojas ar to, kas ir mūsu rīcībā, respektīvi ar šo pārdales mehānismu. Mums ir ārkārtīgi svarīgi gatavoties klimata pārmaiņu riskiem, bet īpaši, ja paraugāmies uz to kaitējumu, ko nodara meža ugunsgrēki un plūdi. Uh, Nu, visi šie notikumi liecina par to, ka resursi ir jāpalielina. Esmu priecīga, ka referents turklāt pieturas pie šī paša principa arī nākamā daudzgada finanšu plāna ietvaros, jo mēs nevēlamies, lai šī summa tiktu tur samazināta. Mēs turklāt vēlamies runāt par pielikuma atpaka, iekļaušanu atkal tekstā. Tas ir aicinājums dažāda veida rēģēšanas komandām, eh, pilsoniskās aizsardzības mehānismiem apvienot spēkus. Un tādā veidā mēs šo rīcību varētu spēcināt gan ES ietvaros, gan ārpus tā. Mēs tāpat šeit runājam par atbalstu satelīta sistēmai, ES satelīta sistēmai, respektīvi šīs sistēmas atbalstu mm, palīdzības sniedzējiem. Nu jā, esmu gatava diskutēt ar kolēģiem par visu šo jautājumu. Lielas paldies! Tālāk nākamais runātājs ID grupas vārdā. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Eh, no sākuma es eh, vēlētos teikt, ka esmu no Itālijas, un mums cilvēka aizsardzība ir pilnīgi obligāta. Mums ir izcila pieredze, un mēs to ļoti aizstāvam. Un eh, tāpēc ļoti priecājamies eh, par eh, to, ka arī Eiropas Savienība plāno attīstīt šo te mehānismu. Un es vēlētos sveikt referentu ar izcilo prezentāciju, kas ir veikta arī saistībā ar vairākiem grozījumiem, kas ir prezentēti. Un man ir pavisam īsas pārdomas saistībā ar pirmo pielikumu. Nevēlos izvērst kādu polemiku, tomēr vēlos uzsvērt to, kā jau tas tika minēts ka eh, komisija eh, eh, visticamāk plāno to mm, izbeigt un pat mm, mm, nerespektēt saturu. Tomēr es domāju, ka mēs to varam padarīt par principu jautājumu šo dokumentu. Un, uh, Eh, es domāju, ka tā esam eh, viensprāts un radīsim risinājumu. Un arī eh, ierosinājums izmantot attīstītas tehnoloģiskās sistēmas kā Galileo pilnīgi noteikti ir atbalstāms. Kā jau es to teicu, tad viena no civilās aizsardzības iezīmēm Itālijā ir tas, ka ir ļoti ātri jārīkojas. Un ir teritoriālās organizācijas un ļoti veiksmīga koordinācija. Un, Mm, es domāju, ka mēs varam balstīties uz to izcelību, eh, kas eh, pastāv eh, mūsu valstīs. Un es mm, arī dzirdēju, ka tiks iesniegt vairāki grozījumi. Mēs ceram, ka tos varēsim atbalstīt un varēsim rast vienprātību šajā ziņā, tāpēc, ka šis jautājums par cilvēku aizsardzību, kā vispār to ir izteikušies, tad cilvēku un lietu aizsardzību mūsu kopienai, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, Mm, paldies! Thank you very much. Uh... Liels paldies! EKR grupas vārdā referents um, šobrīd nav klāt. Un tagad kaut kā līdz kungam vārds. Paldies priekšstādātāji. Globālā sasilšana un uh, klimata pārmaiņas ir šeit uz palikšanu. Nu, Un šo klimatu mēs esam radījuši sev paši, un nākamajām paaudzēm ar to būs jārēķinās, un tāpēc ir uh, dažādi ekstremāli notikumi novērojami. Mēs redzam Austrālijā milzīgos mežu ugunsgrēkus, Džakartā ir ekstremāli plūdi, un daudz citas katastrofas notiek arī citvietu, un ir skaidrs, ka uh, mūsu infrastruktūra gan fiziskā, gan operatīvā nav piemērota šādiem laikapstākļiem un uh, katastrofām. Tāpēc ir arī skaidrs, ka rescue mehanisms ir uh, nepieciešams kā tāda pamata adaptācijas stratēģija. Šajā ziņā referents pareizi norāda, ka ir nepieciešams paredzēt vismaz 1,4 miljārdus eiro šajā fondā un tāpat arī jāstrādā pie reakcijas koordinēšanas starp dalību valstīm un uh, to izstrādātajiem plāniem. Mums arī jāsāk um, pētīt reskiju mehānisma loma globālu katastrofu laikā, ir tīpaši Galileo sistēmas izmantošana un to, kā tas var uh, veicināt Eiropas Savienības uh, līderību. Uh, Es gribētu pateikties referentam par viņa ieguldīto darbu, es atbalstu viņa priekšlikumus un cerams, ka mēs panāksim vienprātību par šo ļoti svarīgo dokumentu. Paldies! Paldies! Līdz ar to ēnu referentu uzstāšanās ir noslēgusies, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvējas Jords Deivids kundzei lūdzu. Paldies! Es gribētu pateikties Andra Lakis kungam par uh, ziņojumu projektu. Paldies arī visiem ēnu referentiem un komitejai. Es runāšu lakoniski, jo zinu, ka jums ir uh, daudz darāmā šodien. Es gribētu īpaši uzteikt komisijas vārdā tos jaunos elementus, kurus uh, parlaments ierosina, proti par uh, Galileo agrīnās brīdināšanas sistēmas ieviešanu, tāpat arī par iespēju uh, finansēt operācijas ārpus Eiropas Savienības, tā saucamo kopīgo Eiropas civilās aizsardzības um, praksi. Un, uh, Tāpat arī tiek uzsvērts, cik svarīgi ir, uh, lai mehānismu darbības noteikumi būtu pēc iespējas vienkāršāki, jo šeit mēs runājam par agrīnu rēģēšanu, ātrēģēšanu. Par pirmo pielikumu tas nav birokrātisks jautājums, drīzāk operacionāls jautājums. Tik tiešām mūsu mērķis, kā Eiropas komisijai, ir pastiprināt reskiju noteikumus un līdz ar to arī Eiropas Savienības sagatavotību. Tā rīkojoties, jau šobrīd ir ieguldīts nopietnas investīcijas, piemēram, saistībā ar gaisa spēku iesaistīšanu un uh, medicīniskām evakuācijām, piemēram, ja ir runa par infekciju slimību izplatību un dažādiem citiem Eiropas civilās aizsardzības mehānismu jautājumiem. Budžeti, kas ir saistīti ar sagatavošanas vai sagatavotības aktivitātēm, esam palielinājuši, un um, tas ir arī iekļauts šajā pielikumā, un tāpēc mēs uh, vēlamies arī panākt maksimālu fleksibilitāti, tajā pat laikā ņemot vērā starp institucionālo līdzsvaru, kas tika pieminēts. Un tāpēc mums, mēs gribētu vērst uzmanību uz to, ka mēs patiešām cieši ceram, ka 1,4 miljārdu eiro ambiciozais budžets izies cauri un ka tas tiks atbalstīts um, civilās aizsardzības mehānismu atbalstam. Un protams, un kopīgais eh, profilaktisko un rēģēšanas eh, pasākumu budžets eh, līdzvērtīgi pieaugs, un raugoties uz šiem procentu skaitļiem mums ir jāgarantē, lai mēs visi kopīgi varētu investēt šo, šo kapacitāšu veidošanā un lai šie līdzekļi tiktu izlietoti liederīgi un lai mēs varētu spērt eh, tālākus soļus uz priekšu un lai Eiropa būtu labāk sagatavot civilās aizsardzības jomā. Es eh, ceru, ka mēs varēsim turpmāk diskutēt par to, kā panākt šo eh, fleksibilitāti, bet tas bija tas mērķis no mūsu perspektīvas, um, kas ir ietverts pirmajā pielikumā. Es esmu pateicīga arī par dažiem citiem apsvērumiem, kas ir iekļaut grozījumos attiecībā uz eh, finansējumu, kas palīdzēs nodrošināt vis, eh, pēc iespējas lielāku fleksibilitāti un eh, tāpat arī tehniskie grozījumi par kopīgiem iepirkumiem man arī šķiet ļoti atbalstām, kas arī varēs palīdzēt palielināt to finansējumu, kas jau mums ir pieejams, tā skaitā ar tiešo finansējumu. Tā kā paldies vēlreiz! Lielas paldies! Dzirdu diezgan lielu vienprātību. Nu, diskusijās par pielikumu varbūt tas vēl būs dzirdams, bet tagad es gribētu dot vārdu vēlreiz referentam Andra Lakis kungam. Paldies! Es gribētu pateikties saviem kolēģiem par visu, ko jūs teicāt par eh, reskiju mehānismu. Tas viss bija ļoti liederīgi. Un eh, jāsaka, mēs visi nākam no valstīm, kas nav pasargātas no dabas katastrofām. Daudz cilvēku mūsu valstīs ir gājuši bojā, un tāpēc mēs ļoti labi zinām, ko vēlas Eiropas Savienības pilsoņi. Mēs eh, darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai panāktu labāko risinājumu, lai panāktu kompromisu. Uh, lai reskiju mehānisms kļūtu par tādu efektīvu mehānismu, par tādu mehānismu, kas eh, turas pretī dažādām provokācijām. Līdz 28. februārim jums ir vēl iespēja iesniegt grozījumu priekšlikums, un pēc tam mēs arī varēsim turpināt sarunas. Paldies! Liels paldies! Kā referents jau tikko teica, Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. janvārs, NV balsojums ir paredzēts 5. martā un cerams, ka plenāra sēdē balsojums būs kaut kad vēlāk martā. Labi, pie tā punkta esam beiguši darbu un pārējām pie nākamā darba kārtības punkta par um, apvienotās karalistes Un uh, Ziemeļīrijas izstāšanos no Eiropas Savienības mēs visi esam ļoti labi informēti par to. Un tā kā šeit vadošajā lomā ir priekšsēdētājs, kuram ir ļoti laba laika izjūta. Labrīt, Paskāl, es jau grasījos eh, stāstīt to, ko tu gribēji teikt, bet droši vien, ka labāk būtu, ja es atstāšu tu tavā ziņā un došu tev vārdu, lūdzu. Okay, thank you. Labi, paldies. Paldies pasam par uh, sēdes atklāšanu un vadīšanu. Labi, pāriesim pie jautājuma par Brexit. Kā jūs droši vien zināt, katra komiteja nosūtīs savu atzinumu attiecīgajām komitejām AFET un INT, kas ir vadošajās lomās, mēs eh, parlamentā būtībā ieviešam jaunu veidu, kā risināt šo jautājumu. Mēs sākam diskutēt eh, par šo tematu ne tikai raugoties uz atpakaļ, bet arī raugoties nākotnē mm, par to, kādu lomu mēs vēlam, vēlamies spēlēt pēc um, pēc tam, kad ir pagājuši jau tik daudz gadu kopš um, šī līguma pieņemšanas. Tas, tas, tas ir arī sākums politiskajām diskusijām par to, ko mēs vēlamies panākt tirdzniecības uh, nolīguma sarunās kā NV komiteja. Līdz ar to sāksim ar koordinatoriem un pārstāvjiem. Vispirms PTP uh, vārdā Pēteram Līzem vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Protams, tas ir um, bēdīgs notikums. Es domāju, ka lielākā daļa no mums uh, izjūt dziļu nožēlu par to, kā apvienotā karalista atstāja Eiropas Savienību, bet uh, visbeidzot mums ir vienošanās. Un uh, tas ir labāk nekā, ja nebūtu nekādas vienošanās. Līdz ar to ir paredzēts, ka Brexit notiks šī mēneša beigās, tā ir laba lieta, jo, ja nebūtu vienošanās, tad tam būtu ļoti smagas sekas, it īpaši, ja mēs paraugamies uz uz pacientiem um, medicīnas um, iekārtu un medikamentu trūkumu. Līdz ar to ir labi, ka mums ir vienošanās, bet uh, vienošanās uh, ilgs tikai līdz šī gada beigām. Tas nozīmē, ka varētu notikt šī gada beigās nākamā. Nākamais Brexits bez vienošanās, un tas tam varētu būt smagas sekas, un tāpēc ir ļoti skaidri jāapzinās, ka ir pie tā jāstrādā, jo ilgtermiņa līgums ir svarīgs. Es personīgi šaubos par to, par to vai mums izdosies šogad paveikt visu, kas ir nepieciešams. Neatrisināt jautājumi joprojām paliks situācijā ar pacientiem, medicīnas ierīcēm un medikamentiem joprojām būs aktuāli, bet es domāju, ka šai komitejai ļoti svarīgi ir viena lieta. Mums ir arī jāatrod veids, kā mēs sadarbosimies klimata jautājumos Eiropas Savienības. Uh, spēks un eh, tāpat arī apvienotās karalists spēks eh, klimata jautājumos eh, ir meklējams sadarbībā. Nākamā kop sanāksme notiks Glasgowā, Eiropas Savienība vēlas, lai tā būtu veiksmīga. Mēs, protams, arī visi vēlamies, lai tas process būtu veiksmīgs un tāpēc ir nepieciešams sadarboties. Uh, Un tas būs viens no galvenajiem jautājumiem, par ko runāsim tuvāko mēnešu laikā. Mums ir nepieciešams vienots redzējums klimata politikā, un mums ir jāpārliecina par to pārējā pasauli. Paldies! Paldies S&D grupas vārdā, Juta! Paldies priekšsēdētāji! Paldies par šīm debatēm! Es uzskatu, ka mums kā Envi ir ļoti svarīgi skaidri un gaiši norādīt, ka mēs gribētu, lai vides un uh, klimata jautājumi tiktu uzskatīti par prioritāriem. Arī tuvākā gada laikā, kā Pēters jau minēja, S&D grupa uzskata, ka satraucoši ir tas, ka no vienas puses ir juridiski saistošais teksts un tad ir politiskā deklarācija. Mēs domājam, ka vidas jautājumi, kas ir saistīti arī ar klimatu, ir uh, iekļauti politiskajā deklarācijā un tas eh, pavājina vides eh, jautājumu nozīmīgumu mūsu attiecībās tuvāko gadu laikā, un tas ir ārkārtīgi satraucoši. Mēs vēlamies skaidri norādīt un uzsvērt, ka tas tā ir. No NV skatījuma mēs kā S&D grupu uzskatām, ka šis jautājums ir pats svarīgākais. Uh, Ja mēs redzam, ka apvienotā karaliste, nu, kaut kā tā ir liela valsts ar daudz iedzīvotājiem, kas atrodas mums blakus, mēs esam tik ilgus gadus sadarbojušies, un eh, tagad mēs nonāksim situācijā, kad varbūt mēs sāksim doties dažādos virzienos runājot par klimata jautājumiem, un ja tas tā notiks, tad eh, mums blakus atradīsies tirgus, kurā būs zemāks ambīcijas attiecībā uz vidi vai arī būs atšķirīgi standarti, kas kaitēs lielāks aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz vidi, bioloģisko daudzveidību un arī klimatu. Un tāpēc mums arī ir jāatzīst, ka apvienotā karalista atrodas tieši mums blakus. Mums var būt daudz un dažādas pārdomas, mēs varam censties izdarīt spiedienu uz ANO, uz Brazīliju, uz apvienotajām karalistē, uz Um, bet, bet apvienotā karalīste atrodas mums tieši blakus, um, un uh, viņu darbības ietekmēs arī mūsu vide Eiropas Savienībā, tāpēc mums ir ļoti skaidri viņiem jāpasaka, tas ir satraucoši, ka šis jautājums ir iekļauts tikai politiskajā deklarācijā, un tas ir ļoti vājš, un arī teksta redakcija ļoti vāja. Es tiešām ceru, ka tiks panākt vienošanās, ka mēs kopīgiem spēkiem spēkiem uzturēsim šos te stingros klimata aizsardzības standarts S un D grupai. Tas ir pats svarīgākais pienesums šajās debatēs. Proti, mums kopīgiem spēkiem ir jāraugās, lai visi saprastu, ka tas ir uh, ārkārtīgi svarīgs jautājums, ka mums ir nepieciešams lielāks ambīcijas attiecībā uz klīmatu. Un, protams, mēs gribētu arī norādīt, ka tas ir pilsoņu interesēs, to cilvēku interesēs, kas ir atkarīgi no medikamentiem. Un tāpēc mums ir arī jāpievērš uzmanību medikamentu piegāžu ķēdēm, lai mēs nenonāktu tādā situācijā, ka cilvēkiem vienkārši sāk trūkt viņu veselībai ļoti nozīmīgi medikamenti, tā kā arī par to mūsu komitejā ir jāparūpēs. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs - Torvald kungs. Paldies! Jūt jau pateic ļoti svarīgus vārdus. Es domāju, ka tiešām šis te process mūs visus satrauc. Brīta politiskā sistēma šķiet šobrīd eh, netiek kontrolēta, un es to varētu salīdzināt ar Austrālijas mežu ugunsgrākiem. Un tas nozīmē, ka jā, mums, protams, šobrīd ir eh, vienošanās, bet Dievs vien zina, kas notiks eh, pēc 11 mēnešiem. Tie, no jums, kas eh, vakaros joprojām skaita lūkšanas, pieminiet apvienoto karalis savās lūkšanās, un eh, tie, kas eh, lūkšanas neskaita, nu labāk sāciet rīkoties un domāt, kā palīdzēt. Un daļa no Brita ekoloģijas varbūt nav tik sliktā stāvoklī kā, kā dažās citās dalību valstīs, jo tur vairs netiek tik daudz akmeņokļu izmantots, un tas varbūt ir tas labākais uh, jaunumu šajā te vienādojumā, bet no otras puses ir eh, ļoti milzīgas platības, kur eh, ir eh, rūpniecības palieks, kas vairs nedarbojas, kur ir um, ekonomiskā lejupslīde, un līdz ar to tas var novest pie nu, dažādiem politiskiem pārsteigumiem līdzīgā garā, kādus mēs esam piedzīvojuši iepriekš. Tā kā Nu, tas ir satraucoši. Lai Dievs sarga apvienoto karalisti. Paldies! Bas, paldies! Es domāju, ka mēs visi esam viensprāts par Brexitu, un pavisam noteikti mums pietrūks mūsu brītu kolēģu politiskajās grupās, nu varbūt ne visās politiskajās grupās, bet dažās politiskajās grupās pavisam noteikti, bet, protams, tagad zinot, ka. Uh, Izstāšanās eh, līguma parlaments visdrīzāk nākamajā nedēļā pieņems, un mēs eh, pieredzēsim, ka Brexit formāli notiks 31. janvārī. Nu, tad tikai sāksies reālais darbs, un šeit ir runa par nākotnes attiecībām starp eh, apvienoto karalistu un Eiropu, un ir ļoti daudz jautājumu, kas ir ārkārtīgi svarīgi un nozīmīgi arī mm, NV komitejai runājot par um, piekļuvu medikamentiem, medicīnas iekārtām un citiem. Tas viss ir ļoti svarīgi nāk, attiecībām nākotnē, un mēs tik tiešām esam ļoti nobažījušies, ka šajās sarunās mēs uh, ļoti skaidri norādīsim, ka jebkurās attiecībās nākotnē starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti ļoti būtiski ir tas, lai apvienotā karaliste ievērotu ja, spēkā esošo likumdošanu. Mēs nevēlos, uh, lai uh, teritorijā blakus Eiropas Savienībai būtu kaut kas līdzīgs Singapūrai, un tas, protams, eh, satrauc mūs visus, un eh, tas būs viens no sarežģītākajiem eh, punktiem šajās sarunās, ko paredzam, un cil cilvēks saka, ka gadu laikā to varēs pabeigt, bet es par to ļoti nopietni šaubos. Ja mēs tik tiešām pieredzēsim, ka politiskā sistēma vēlēsies panākt vienošanos līdz gada beigām, tad nu, es nezinu, vai mēs nenonāksim gal galā pie šī te uh, Brexit bez vienošanās, ja tas tā turpināsies. Un tāpēc mēs esam ļoti nobežījušies. Es esmu priecīgs, ka tajā vienošanās tekstā, ko mēs kā NV komiteja esam iekļāvuši, nu, tur visam varam piekrist, bet es, kā jau es teicu, uh, gada beigās eh, sāksies reālais darbs par attiecībām nākotnē, kur tiešām mums ir ļoti jāpievērš uzmanību vidas likumdošanai, piekļuvē medikamentiem un medicīnas iekārtām, tā kā darbs vēl tikai sākas. Paldies! Paldies ideja grupas vārdā. Mm, jūs gribat izteikties, ne? Nu, tad neviens negrib runāt. EKR grupas vārdā McIntyres kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Viens no Brexit rezultātiem ir tāds, ka šī ir man pēdējā iespēja uzrunāt komiteju. Es gribētu par to teikt paldies. Es domāju, ka teksts, kas, mums, kas ir mums priekšā, ir ļoti līdzsvarots un ļoti uzmanīgi balstīts uz faktiem. Par to esmu ļoti pateicīga. Es gribētu mēģināt paust dažas bāžas attiecībā uz eh, regulējošajām atšķir, regulējuma atšķirībām, it īpaši attiecībā uz eh, klimata jomu un 5. Uh, un 6. pantā minētajām lietām. Es domāju, ka mēs joprojām esam, esam uh, tādi kā pionieri klimata regulējumā, un gan no manas valsts, gan no Eiropas Savienības daudz var mācīties. Apvienotās karalists um, emisiju tirdzniecības sistēma ir, ir, ir ļoti laba, un 2002. gadā tā tika pieņemta, un tas ir krietni agrāk nekā Eiropas Savienībā 2005. gadā tika pieņemta ETS sistēma, emisiju tirdzniecības sistēma, un uh, mēs esam arī mēģinājuši panākt uh, reformas Eiropas Savienības uh, emisiju tirdzniecības sistēmā, lai. Nu, attiecībā uz oglekļu tirgu. Apvienotā karaliste jau 2013. gadā sasaistīja um, oglekļu cēnu ar šo sistēmu, un tas tādā ziņā ir veicinājis zem oglekļa emisiju uh, sistēmas izveidi. Apvienotā karalista arī ir pirmā valsts pasaulē pieņēmusi uh, lēmumu līdz, mērķi līdz 2050. gadam samazināt um, oglekļa dioksīda emisijas līdz nulles līmenim. Un 2008. gadā, kad stājās spēkā mūsu klimata um, likums, uh, ir uh, ļoti liels progress panākts. Mūsu ekonomika gan tajā pašā laikā ir piedzīvojusi izaugsmi. Uh, Tas viss apliecina, ka apvienotā karaliste arī turpmāk būs uzticams un vērtīgs partners, un mēs varēsim savstarpēji vien no otras mācīties um, attiecībā uz zaļajām tehnoloģijām un, uh, un uh, ekonomika kļūs aizvien brīvāk no oglekļu emisijām. Es tik tiešām ceru, ka Eiropas Savienība koncentrēsies uz um, tādu politiku, kas ir balstīta uz pierādījumiem un zinātniskiem pētījumiem. Uh, Es par to cīnos jau visus šos astoņus gadus, kopš esmu strādājusi Eiropas, Savien... Eiropas parlamentā, un tas šobrīd ir svarīgāk nekā jebkad agrāk. Es ceru, ka Eiropas parlamenta komitejas daudz uzmanīgāk un daudz labvēlīgāk skatīsies arī uz eh, tādām lietām kā NGN un eh, gēnu mm, rediģēšanu. Francijas uh, fermeri, kas eh, vairs, varbūt Francijas fermeri pārstās pirkt ģenētiski modificētu dzīvnieku barību un sāks to iepirkt no mums pāri kanālam. Paldies, un tagad Silvija lūdzu. Puheenjohtajam. Paldies priekšsēdētāji. Brexit patiešām ir eh, ļoti nožēlojams eh, notikums, bet fakts paliek fakts. Pastāv liels bažas gan attiecībā uz medikamentiem, gan vidas regulējumu, gan uh, klimata pārmaiņām un uh, zinātnisko un akadēmisko sadarbību un sadarbības turpināšanu. Arī tas mums rada bāžas. Vienošanās, kas šobrīd ir panākta, ir uh, svarīga, tā palīdzīs kļūt no strupceļu, un tur ir arī runa par eh, spēkā esošiem vidas eh, noteikumiem, bet mums vairs nav spēkā esoša regulējuma, par, kas eh, palīdzētu uzturēt iepriekšējo sistēmu. Brīvās tirdzniecības nolīgums ietekmēs to, kāda veida ietekme. Uh, no šīm visām lietām būs. Es ceru, ka mums beidzot izdosies panākt uh, tādu patiesu vienošanos, kas garantēs vides un uh, klimata aizsardzību. Un uh, Merkusur, jāsaka, ir tāds sliktais piemērs šajā ziņā. Mēs ceram, ka apvienotā karaliste vēlēsies dot savu pienesumu attiecībā uz kopā ar Eiropas Savienību noslēgto vienošanos. Glasgow ir lieliska iespēja. Mums ir jāpanāk, ka tas ir veiksmīgi attiecībā uz, uz klimata aizsardzību, bet tas veiksmi būtu svarīgi arī apvienotajai karalistē. Un mums kā komitējai un kā politiķiem būtu ļoti svarīgi veidot labu sadarbību ar lēmumu pieņēmējiem apvienotajā karalistē. Eiropas Savienībai, protams, būs jāveicina vidas mērķi. Uh, vienošanās un dažādu līgumu līmenī, bet mums ir eh, jāveido laba sadarbība un dialogs ar saviem kolēģiem apvienotajā karalistē vidas jautājumos. Paldies! Pirms mēs pārējām pie balsojuma, es eh, došu vārdu visiem tiem britu kolēģiem, kas vēlas izteikties. Filips un Karen Vaiden no Reņu grupas un Paldies, liels, ka devāt man iespēju izteikties par to, kas eh, šajā mandātā ir pēdējā reize, mm, kad es uzstājos šajā komitejā. Es gan ļoti ceru, ka apvienotā karalista kaut kad nāks pie prāta un atkal pievienosies. Brexit ir ne tikai atrāvis Eiropa, no Eiropas Savienības apvienoto karalistu, bet tam ir arī uh, potenciāls um, dramatiski samazināt um, Britu ambīcijas uh, klimata jomā. Es esmu ļoti nobežījusies par Boris Johnsonu aktivitātēm, kur uh, viņš uh, vada tādu kā, um, kā, kā skrējienu pretī bezdibeniem. Uh, Un tas viss skārs arī Eiropas Savienības vidas aizsardzības Parīzes nolīgums, maks, eh, piesainotais maksā princips. Tie visi tiek atcelti no šī protokola. Uh, Un nav jau nekāda sakritība, ka šie ļoti svarīgie instrumenti, kas nodrošina, ka apvienotā karalista paliek uzticīga Eiropas Savienības klimata darba kārtībai, ir atcelti. Apvienotajā karalistē ir grūti to visu īstenot kā dalību valstī, un līdz ar to ja šīs ambīcijas samazināsies, tad tas viss tikai situācija pasliktinās. Un arī zinātnieki ir brīdinājuši, ka klimata situācija pasliktināsies. Es domāju, ka tagad ir pienācis laiks rīkoties. Tikai vakardien Ziemeļīrijas asamblēja nobalsoja par to, ka ir jāceļ um, Džonsona vēlme izstāties no šiem um, mehānismiem un līdzīgi domā arī un arī Vēls un, un, un Skotija. Tas notiek bez politiskā mandāta, kas ir kas būtu jāpieprasa, un kā kolēģi jau sacīja, Brexits bez vienošanās joprojām uh, ir sagaidāms gada beigās, un mēs zinām no pagājušā gada septembrī publicētiem dokumentiem, ko tas var izraisīt. Tas var izraisīt pārtiks un medikamentu trūkumu, cēnu celšanos un ietekmēt vismazāk aizsargātos mans valsts iedzīvotājs. Šīs izstāšanās vienošanās ir um, bezatbildīga, un es gribētu mudināt kolēģis balsot pret to. Paldies! Paldies, Karolaina! Paldies! No sākuma vēlos eh, pateikties par šo vēstu. Es domāju, ka tā ir ļoti labi līdzsvarota un eh, tajā tiek labi risinātas eh, svarīgās tēmas. Kā jūs to zināt, tad es esmu tādās pašās domās kā kolēģi, ka šī ir bīstama vienošanās, ejam bīstamu ceļu un es gribētu, lai tas pār nenotiktu. Uh, Kā EKR eh, e kolēģi teica, eh, tad eh, Lielbritānijai ir pieredze ar tādām lietām kā ETS, tomēr man ir nopietnas bāžas saistībā ar to, ka konservatīvā valdība izvirzīs vidi par prioritāti, jo tā ir skaidri parādījusi, ka vide tai nebūs prioritāte. Tā nekad nav rūpējusies par vidi, kā mēs to gribētu. Un eh, viņi arī eh, runā eh, par birokrātiju, par to, ka Brexits būs Lielbritānijai brīnišķīga iespēja atbrīvoties no Eiropas saimnības likumdošanas važām un veidot pašai savu ceļu. Tas izklausās diezgan bīstami. Izskatā, izklausās, ka eh, viena no pirmajām lietām, ko viņi eh, eh, darīs, būs atbrīvoties no birokrātijas, ko mēs savukārt uzskatām par drošu likumdošanu, kā piemēram saistībā ar pārtikas drošumu. Mēs esam redzējuši, kas notiek Ziemeļierijā, cik sarežģīti ir noturēt standārtus abās pusēs. Līdz ar to eh, pārtikas drošums eh, man ir nopietnas bāžas. Mēs eh, runājam par tātad chlorētu vistu importu no Amerikas. Ir arī šis tā, salīdzinājums ar Singapūru šķiet diezgan reāls. Runājām par akadēmisku kā jomu un pētniecību akadēmiķi pamet Liebritānijas universitātes bariem. Kur tas mūs novedīs? Akadēmiskā pasaulē tās, pas, tās reputācija um, um, pavisam uh, ātri um, samazinās. Un uh, tālāk uh, tātad šī tā, uh, medicīnisko uh, um, ierīču un uh, um, produktu piegāde uh, Es nezinu, eh, kā mēs varam vienoties par nākotnes tirniecības eh, nolīgumu 8-9 mēnešu laikā, kāda būs situācija mums saistībā ar piekļuvu eh, medicīnas precēm un iekārtām apvienotajā karalistē. Tas viss ir ļoti satraucoši. Tā ka jā, es vēlu jums veiksmi ar sarunām. Es ceru, ka vīdes komiteja būs ietekme uz vienošanos, kas tiks panākta. Ko es varu teikt? Man ļoti žēl, ka mēs dodamies projām. Mr. Palmer for the, the last one. Paldies, eh, priekšsādātāji, Palmerkungs tātad. Es eh, pilnībā varu piekrist eh, tam, ko teica manas kolēģis no apvienotās karalistes no citām politiskajām grupām. Un es vēlētos norādīt uz vienu lietu. Šī ir pēdējā reize, kad es runāju NV komitejā. Eh, neatkarīgi no šķēršļiem, barjerām, grūtībām, eh, dažādiem sarūgtinājumiem, eh, kas saistās ar Brexitu, Un es zinu, ka mani kolēģi dziļi nožēlo to ceļu, kuru mana valsts ir uzņēmusies. Nu, tātad neatkarīgi no šķēršļiem un barjerām dēļ šī izstāšanās nolīguma, es zinu, ka ir kolēģi veselības jomā, vides jomā pētniecībā eh, un praksē, eh, kuri ir apņēmības eh, pilni. Aventajā karalistē noturēt vistuvākās iespējamās attiecības ar saviem partneriem šeit, tāpēc, ka mēs zinām, ka iespējams mēs izstājamies no Eiropas Savienības formālajām struktūrām, tomēr vēlme un, un apņēmība mēs, mums joprojām ir, mēs saprotam, kāda tam ir ietekme, mēs to nepazaudēsim. Eh, kad vien tikšos ar pētniekiem, jo sevišķi sabiedrības veselības jomā strādājot pie tādām eh, slimībām eh, kā vēzis un ilgtermiņa slimības, viņi ir stingri apņēmušies noturēt ilgtermiņa attiecības ar partneriem šeit. Nu, tātad, priekšādātāji, man tik tiešām ir bijusi liela privilēģija būt daļai no šīs komitejas vairāk nekā divus gadus. Vēlētos pateikties komitejas biedriem, sekretariātā sekretariātam par eh, atbalstu. Paldies arī padomdevējiem no manas eh, politiskās grupas. Eh, paldies par atbalstu. Ehm, es vēlu jums visu to labāko jūsu nākotnes darbā. Paldies! Es ierosinu uh, formālu aplausu kārtu uh, visiem uh, apvienotās karalistes kolēģiem. Paldies! Thank you. We, we... Paldies! Eh, divu minūšu pauze, un tad ķersimies pie balsošanas. So we are going to resume. Atsāksim darbu. Un ķersimies eh, pie balsošanas saisējas. Lūdzu, eh, ievietojiet savas balsošanas kartes. Eh, vēlējos atgādināt, pirms ķeramies pie balsošanas, jums eh, būs eh, jābūt klātesošiem eh, trešdien, 9 no rīta, uz vienoto balsojumu par taksonomijas failu, kurš mums ir formāli jāatbalsta. Pēc tam, kad ir panākta politiskā vienošanās decembrī, tomēr joprojām mums formāli tas ir jāatbalsta, tāpēc tre, ceturtdien jums ir jābūt šeit kopā ar ekon kolēģiem 9 no rīta. Tā ka lūdzu. Ierakstiet to mm, savās darba kārtībās. Varam ķerties pie balsojuma. Un runāšu franču valodā. Pirmais balsojums. Par izstāšanās nolīguma pabeigšanu, tātad par apvienotās karalītes izstāšanos no Eiropas Savieniības, elektroniskais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Līdz ar eh, to eh, šī vēstule ir pieņemta un eh, tā tiks nosūtīta attiecīgā termiņā. 13. punkts. Attiecībā uz iebildumu balsoties uz 112. noteikumu PVC sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Līdz ar to šis iebildums ir e, pieņemts, un mēs varēsim pie tā atgriezties e, plenārsēdē. Un tagad darba kārtības e, punkts 14. Piecdesmitais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 55. Eh, eh, grozījums eh, par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss. Kurš par, kurš pret at, atturas līdz ar to pieņemts? 59. grozījums. Kurš par pret atturas noraidīts? 60. grozījums. Kurš par, kurš pret atturas noraidīts? 61. Eh, eh, eh, grozījums, kurš par, kurš pret, atturas pieņems. 62. grozījums, kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 63. kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 65. par, pret, atturas noraidīts. 56. par, pret, atturas noraidīts. 56.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 74. Eh, grozījums par, pret, atturas pieņems. 75. Eh, eh, par, pret, atturas noraidīts. 76. par, pret, atturas pieņems. 77. par, pret, atturas pieņems. 78. par, pret, atturas noraidīts. 79. par, pret, atturas eh, noraidīts. 80. par, pret, atturas noraidīts. 81. par, pret, atturas noraidīts. 82. Eh, eh, par, pret, atturas noraidīts. 83. par, pret, atturas noraidīts. 84. par, pret, atturas noraidīts. 85. par, pret, Mm, pārbaudīsim. 85. tātad. Nu, beidzam balsot. Pieņemts. 86. Uh, par. Pret. Atturs pieņemts. 87. par. Pret. Atturas norādīts. 88. par. Pret. Atturas pieņemts. 89. par. Pret pret atturas norādīts. 90. par pret atturas norādīts. 91. par pret atturas norādīts. 92. par pret atturas norādīts. 93. Eh, par pret atturas pieņemts. 94. par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Pirmais eh, grozījums eh, par pret atturas pieņemts. Otrais, trešais par pret pieņemts. Piektais eh, grozījums par pret atturas pieņemts. Sadītais grozējums par pret, atturas pieņemts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Devītais par, pret, atturas pieņemts. Desmitais eh, par, pret, atturas pieņemts. Divpadsmitais eh, par, pret, atturas pieņemts. 13. Nē, 14. Kurš ir par? Pret. Atturas pieņemts. 15. par. Pret. Atturas noraidīts. 17. Eh, par. Pret. Atturas pieņemts. 18. Atvainojiet. 16. Par. Pret. Atturas pieņemts Pārbaudīsim. 16. Un tātad 16. Balsojums beidzies. Viss kārtībā. Nesņēmu tautas partijas balsojumu. 18. grozējums par pret atturas pieņems. 19. par pret atturas pieņemts. 20. par, pret, pārbaudīsim. 20. Sākam balsot. 20. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. par. Pret. Atturas pieņemts. Ceturtais eh, kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, eh, atturas pieņemts. Sestais par, pret, atturas pieņemts. 36. Eh, grozījums par, pret, atturas pieņemts. 37. par, pret, atturas noraidīts. 38. par, pret, atturas pieņemts. 39. par. Pret. Atturas pieņemts. 40. par. Pret. Atturas pieņemts. 41. Eh, par. Pret. Atturas noraidīts. 42. Eh, par. Pret. Atturas pieņemts. 43. par. Pret. Atturas pieņemts. 44. par. Pret atturas noraidīts. 48 par, pret, atturas pieņemts. 48 par, pret, atturas pieņemts. 47 par, pret, atturas pieņemts. 48 par, pret, atturas noraidīts. 48, 49 par, pret, atturas noraidīts. Un gala balsojums, eh, balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Uh, apsveicu uh, sarunu komandu. Un tagad uh, varam ķerties uh, uh pie 15. darba kārtības punkta balsojums uh, par uh, Eiropas uh, 21. gada zaļo pilsētu uh, gadu. 54. Uh, grozījums par pret. Uh, atturas. Tātad, kurš ir par? Pret. Atturas pieņems. 55. par. Pret. Atturas pieņemts. 58. par. Pret. Pārbaudīsim. 56. Beidzam balsot. Pieņems. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 58. grozējums par. Pret. Atturas pieņemts. 59. grozējums par. Pret. Atturas pieņemts. 60. Eh, par. Pret atturas pieņems. 62. par pret atturas pieņems. Ehm, bals, balsojums blokā ar 63. Pieties kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas pieņems. 67. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas noraidīts. 79. par pret atturas pieņems. Astoņdesmit piektais, kurš par? Pret? Pārbaudīsim. 85. grozējums. Balsojums beidzies. 85. līdz ar to ir pieņems. 86. Eh, par pret atturas pieņemts. 87. par pret pārbaudīsim. 87. Beidzam balsot. Pieņems. 88. pār, pret, Atturas pieņemts. 89. par. Pret. Atturas pieņemts. 90. par. Pret. Atturas pieņemts. 91. par. Pret. Atturas pieņemts. 92. par. Pret. Pārbaudīsim. 92. grozējums. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 94. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 95. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 96. Eh, 95. grozījums. Tātad pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 96. Eh, eh, par. Pret. Atturas pieņems. 97. par. Pret. Atturas pieņems. 98. par. Pret. Atturas pieņems. Otrais grozījums par pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. E, piektais grozījums par, e, pret, atturas e, pieņemts. Sastais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Astotais par, pret, atturas pieņemts. Devītais par, pret pret pārvadīsim. Devītais grozījums. Noraidīts. 11. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 12. par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 15. par, pret, atturs, pieņemts. 16. par, pret pret. 16. pārbaudīsim elektroniski. Šķiet, ka noraidīts. Noraidīts. 16, 17. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 18. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski 18. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. par pret atturs noraidīts. 20. par pret atturs noraidīts Pārbaudīsim elektroniski. 9. Es atvainojos 20. priekšā tātad sev labo. Pieņemts. Nu, varbūt arī 19. mēs varētu pārbaudīt, tomēr, jo bija ļoti šķiet tūs balsu skaits. De 19. 19. elektroniski. Okay, the one before, because it, I was not sure. So Vote is open. Sākam balsot. 19. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad. Jā, un 20. arī bija pieņemts. Tad 21. 21. par, pret, atturas, noraidīts. Otrais kompromiss grozījums par, pret, atturas, pieņemts.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 pret, atturs, pieņemts. 35. tagad par, pret, atturs, pieņemts. 36. par, pret, atturs, pieņemts. 37. par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 37. Vot tu vēl. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 38. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 39. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 40. par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 Pieņemts 44. par. Pret atturas. Pieņemts 45. par. Pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Kalnsāki. 45. Rejeté. Noraidīts. 48 par. Pret. Atturs pieņemts. 47. par pret atturs pārbaudam elektroniski 47. grozījumu. Uh, rejected. Norēdīts. 48. par pret atturs pieņemts. 49. par pret atturs Pārbaudīsim elektroniski. 49. grozījums. Pieņemts. 50. par pret. Pārbaudam elektroniski 50. Beidzam balsot. Noraidīts. 52. par pret. Atturs pieņemts. 53. par pret. Atturs pieņemts. Tālāk par rezolūciju kopumā. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Adoptē. Felicitations. Apsveicam referentu. Alors. Alors, on passe au vote. Pārējiem pie balsojuma, pie budžeta apstiprināšanas. 16. darba kārtības punkts. Eiropas komisija. Pirmais grozījums. Par, pret, atturs, pieņems. Otrais. Par, pret, atturs, noraidīts. Trešais. Par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Tālāk balsojam par kopumā dokumentu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie nākamā. Tā ir Eiropas m, mm, zāļu aģentūra, EMA. Pirmais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Otrais par, pret, atturs, noraidīts. Trešais par, pret, atturs, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturs, pieņemts. Sastais par, piektais, es atvainojos par, pret, atturs, pieņemts pieņemts, sastais par pret atturs pieņemts, septītais par pret atturs pieņemts. Tālāk balsojam par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paliekam pie nākamā jautājuma, un tas ir EPNI, Eiropas pārtiks nekaitīguma iestādes budžeta apstiprināšana. Pirmais grozījums par, pret, atturs pieņemts, otrais par, pret, atturs pieņemts, ceturtais par, pret, atturs noraidīts, trešais par, pret, atturs pieņemts. Piektais par pret atturs noraidīts. Sastais par. Labi, ja vēlaties, varam pārbaudīt piektais grozījums elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais par pret Pieņemts. Septītais par. Pret. Noraidīts. Astotais par. Pret. Atturs pieņemts. Devītais par. Pret. Atturs pieņemts. Desmitais grozījums. Divās daļās. Pirmā daļa par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa par. Pret pret, atturas, noraidīts. 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcija kopumā, elektroniskais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Budžets apstiprināts. Pārējiem tālāk pie nākamā, tā ir Eiropas vīdes aģentūra. 2018. gada budžeta apstiprināšana, eh, budžeta izpildes apstiprināšana. Pirmais grozījums par, pret, atturas pieņemts, otrais par, pret. Es un D ir pret, jūs esat par. Labi, tā tad otrais grozījums pieņemts, trešais par, pret, atturas pieņemts, ceturtais par, pret atturas pieņemts. Rezolūcija kopumā. Elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk nākamais. ECDC. Pirmais par. Pret. Atturs pieņemts. Otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas noraidīts, ceturtais par pret atturas pieņemts, piektais par pret at, pārbaudīsim elektroniski, piektais. Beidzam balsot. noraidīts. Sastais par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk par del, del, del rezolūciju kopumā. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējiem pie Eiropas ķimikāliju aģentūras. Pirmais grozījums par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 atturs pieņemts, septītais par, pret, atturs pieņemts, astotais par, pret, atturs pieņemts, devītais par, pret, atturs pieņemts, desmitais par, pret, atturs pieņemts, vienpadsmitais par, pret, atturs pieņemts. Par rezolūciju kopumā sākam balsot. Beidzam balsot. Un budžeta izpilde ir apstiprināta. Lielas paldies! Jūsu vārdi nu man nu dienu iet pie sirds. Nu, un pēdējais balsojums par obligātajām prasībām ūdens atkārtotai izmantošanai. Tas ir par vienošanos, kas panākta uh, trilogā. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. un līdz ar to komiteja atbalsta kom trilogā panākto nostāju. Paldies! Just. Godātie kolēģi, tagad neliels pārtraukums. Gaidam Horvātijas ministru. Viņš pievienosies apmēram pēc 15 minūtēm mums.

Okay. To... Uh, Dārgie kolēģi, atsāksim darbu. Sveic mūsu vidū Horvātijas vidas un enerģētikas ministru, kas ir um, prezidentūras, uh, padomas prezidentūras uh, atbildīgais ministrs tuvākos sešus mēnešus. Uh, daudz jautājumu plānots apspriest. Es sagaidu, ka jums arī uzdos daudz jautājumus, varbūt par zaļo kursu, varbūt ne tikai. Vispirms jums būs desmit minūšu laika, lai pastāstītu par savām prioritātēm, pēc tam divi jautājumu uzdošanas cikli. Lūdzu, ministra kungs, jums vārds. Okay. That's okay. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji! Godātie Eiropas parlamenta deputāti, man ir ārkārtīgi liels prieks šodien būt šeit, lai pastāstītu jums par Horvātijas prezidentūras plāniem vidas un klimata jomā. Es arī ar nepacietību gaidu konstruktīvu viedokļu apmaiņu ar e- NB komitejas deputātiem. Šajos sešos mēnešos Mums ir plānots eh, veicināt sadarbību ar um, Eiropas parlamentu un veicināt savstarpēju cieņu. Lai gan pirmā Horvātijas um, prezidentūra mm, norisinās laikā, kad pasaulē valda neskaidrība, mums ir eh, jādomā par um, nākotnes vidas un visām nozars politikām, tādēļ, ka ir nepieciešams laiks, lai mē, nospraustos mērķus sasniegt. Mēs redzam to kā iespēju, lai turpinātu turpinātu padziļināt mūsu vienotību un stiprināt Eiropas Savienību. Prezidentūras laikā mēs plānojam pievērsties tām jomām, kas mūs, kur mūsuprāt Eiropas Savienība var dot vislielāko pienesumu, veicinot vienotos mērķus un uh, sadarbības starp visām dalību valstīm. Spēcīga Eiropa pasaulē, kurai pretī ir stāj, jāstājas daudziem uh, izaicinājumiem mums ir četri mērķi - Eiropa, kas attīstās, kas savienojas, kas aizsargā un ietekmīga Eiropa. Saskaņā ar pirmo prioritāti Eiropa, kas attīstās, mēs fokusēsimies uz klimata neitrālu, ilgspējīgu un zaļu Eiropu. Un, uh, Horvātijas prezidentūras galvenās prioritātes um, saistībā ar klimatu un vidi ir zaļais kurs, pārēj uz klimata neutralitāti līdz 2050. gadam un uh, pielāgošanās klimata izmaiņām. Uh, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un jūras vidas aizsardzība. Kā liecina ziņojuma un zinātniskie pētījumi, mēs šobrīd aizvien vairāk pietuvojamies kritiskiem punktam. Atbild uz klimata pārmaiņām bioloģiskās daudzveidības zudumiem un vidas degradācijai ir risks veselībai, un tāpēc ir jārīkojas nekavējoties un saprotot, ka tā ir krīze. Mūsu plāns ir uh, pievērsties klimatu un vidas uh, mērķiem un uztītos par prioritātiem. Decembrī Eiropas padoms, mm, Eiropa padoms secinājumos un Eiropas Savienības strateģiskajā darbkārtībā 19. un 24. gadam un tāpat arī Eiropas uh, zaļajā uh, kursā mēs esam nosprauduši mērķi panākt klimatam neitrālu Eiropas Savienību līdz 2050. gadam un arī nākuši klējā ar vairākām iniciatīvām. Uh, kā pagājušajā nedēļā jau tik norādīts šajā parlamentā, prezidentūra arī uzskata, ka Eiropas zaļais kurs e, ir jauna izaugsmas stratēģija, lai pārveidot Eiropas Savienību par taisnīgu un e, labklājīgu sabiedrību ar modernu klimatam neitrālu, resursu efektīvu un, e, un konkurētspējīgu ekonomiku, kur ekonomikas izaugsme iet roku rokā ar resursu izmantošanu. Visām Eiropas Savienības politikām būtu jādod pienesums klimata neutralitātei un uh, Eiropas dabas resursu saglabāšanā un atjaunošanā. Zaļā kursa mērķu sasniegšanai ir nepieciešams eh, būtiski palielināt investīcijas gan privātās, gan publiskās, un šajā sakrībā mēs esam ņēmuši vērā ilgspējīgas eh, Eiropas investīciju plānu un eh, taisnīgo pārējais mehānismu, kur pagājušajā nedēļā prezentēja komisija prezidentūru ir apņēmības pilna atrast kopēju nostāju attiecībā uz resursiem un modeļiem, kā finansēt to visu, lai nodrošinātu vienotību un tālākus centienus, lai panāktu klimata neutralitāti līdz 2050. gadā. Finansējumam būtu jāatvieglo nepieciešamā pārēju uz izmaksu efektīvu un sociāli taisnīgu veidu, kā nodrošināt konkurētspēju Eiropas Savienības ekonomikai globālajos tirgos. Horvātijas prezidentūras laikā mēs rīkosim diskusijas par eh, zaļo kursu ar, eh, ar visām padomas eh, iestādēm, tā skaitā vidas padome, klimata, kur runāsim par klimatu, gan bioloģisko daudzveidību, tāpat arī ar citām formācijām. Uh, ņemot vērā diskusijas par eh, zaļo kursu, mēs arī grasamies runāt par konkrētiem likumdošanas un politikas priekšlikumiem, ar kuriem nāk uz klajā komisija. Mēs sagaidām, ka tas pilnībā demonstrēs nozarēs izmaiņas un eh, tādējādi tiks ņemti vērā šie mērķi par eh, klimatu un cilvēku veselības saglabāšanu. Tāpat ir jābūt pār nozaru mm, konsekventai rīcībai. zaļās, zaļā kursa iniciatīvu izsludināšana arī būs ļoti nozīmīgs solis, lai mēs varētu konsekventi rīkoties. Tas īpaši attiecas uz uh, bio, da, bioloģiskās daudzveidības stratēģiju un um, aprits ekonomikas attiecas uz mūsu otro prioritāti. Um, Ceļā uz zaļu un ilgspējīgu Eiropu prezidentūra turpinās strādāt pie Parīzes līguma un veicināt Eiropas Savienības globālo lomu attiecībā uz zem emis, zemām oglekļa emisijām. Mēs arī sagaidām, ka, ka, ka, ka mēs varēsim vadīties pēc visām instrukcijām. Mēs eh, gribam arī, lai eh, ir, um, lai padomu varētu pēc um, iespējas drīzāk iesniegt ilgtermiņu stratēģijā no vispārējā konvencijā par klimatu pārmaiņām. Trešā prioritāte Horvātijas prezidentūrai ir bioloģiskā daudzveidība. Mūsu mērķis ir Eiropas Savienības globālā līderība attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Mēs uzsāksim diskusijas attiecībā uz bi bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam un turpināsim sagatavoties jaunas globālās bio daudzveidības uh, ietvaram pēc 2020. gadam. Un tāpēc arī prezidentūra apsveic, ka šī stratēģija tiks prezentēta līdz šā gada martam. Prezidentūra arī priecājas e, par to, ka Eiropas parlamenta ir pagājušajā nedēļā pieņēmusi rezolūciju, aicinot iz, izstrādāt ambiciozu stratēģiju pēc 2020. gadam, kas attiektos gan uz uh, Eiropas Savienību, gan uz uh, starptautisko uh, situāciju. Pieņemsim arī secinājums attiecībā uz. Uh, diskusijām Eiropas Savienībā un starptautiskajos formos un gatavosim mandātu COP15 mandātam Ķīnā. Mums ir jāsūt skaidrs signāls, ka Eiropas Savienība un dalība valstis ir eh, apņēmības pilns eh, panākt konvencijas mērķus un uzņemties vadošo lomu, sagatavojot ambiciozu un realistisku ietvaru. Šis jaunais ietvers, eh, tā mērķis ir transformatīvi izmainīt tiešos un netiešos bioloģiskās daudzveidības zaudēšanas iemeslus un veicināt bio daudzveidības pilnu integrāciju ekonomikas nozerēs, notiecīgajās nu, Parīzes nolīguma gadījumā Eiropas Savienībai būtu jābūt globāliem līderim, lai apturētu bioloģiskās daudzveidības um, izušanu. Prezidents tur aicina Eiropas parlamentu turpināt mūs atbalstīt šo te ambiciozo rīcību. Uh, Mm, kas attiec uz pēdējo prioritāti, kas gan nav mazāk svarīga, mēs turpināsim sārunas par uh, jūras vidas aizsardzību no piesārņojuma, iekļaujot arī dzen uh, kontekstu, kas skar pārējus aprits ekonomiku. Mēs uh, arī turpinam, turpināsim pārskatīt um, iepakojumu atkritumu direktīvu. Uh, un uh, modalitātes attiecībā uz jūras piesārņošanu pēc 2020. gada. Um, mēs arī runāsim par uh, citiem likumdošanas failiem, kas attiecas uz vēl neatrisinātajiem failiem par live programmu. Mēs uh, sagaidām, ka eh, sarunas par šo te failu tiks pabeigts MFF sarunās, tad, kad būs eh, panākt vienošanās par daudzgad finanšu schēmu, prezidentūra darīs visu, kas ir tās spēkos, lai pabeigtu sarunas ar parlamentu par LIFE programmu. Eh, runājot par MRV mm, no parlamenta būs atkarīgs sarunu sākums attiecībā uz jauniem failiem, ko mēs sagaidām Horvātijas prezidentūras laikā. Mēs uzsāksim diskusijas par eh, pirmo Eiropas klimata likumu, lai iekļautu 2050. gada klimata neutralitātes eh, mērķi šajā likumdošanā. Un mēs esam gatavi strādāt pie astotās vidas eh, rīcības programmas, paturot prātā, ka pašreizējā programma beigsies līdz 2020. gadam, un tāpēc mēs sāksim pēc iespējas eh, drīzāk diskusijas par jaunu, tad, ko līdz komisija būs nākus klajā ar priekšlikumu, dodrošinātu turpinātību starp abām programmām, kas attiecas uz nelikumdošanas aktivitātēm. Horvātijas prezidentūra gaida jaunu rīcības plānu attiecībā uz aprits ekonomiku, kas izslēgta ar zaļo kursu. Mēs vēlamies iesaistīties diskusijās bez vilcināšanās, lai panākt būtisko transformāciju, kas ir svarīga mūsu ekonomikai un sabiedrībai. Šī sarunas tiks rīkots ministru līmenī. Padoma arī vēlas ņem secinājums par gaisa kvalitāti, lai uzlabotu situāciju ar pašreizējo juridisko ietvaru, ņemot vērā arī Eiropas gaisa kvalitātes eh, pētījuma rezultātus un attiecīgos eh, zaļā kursa priekšlikums. Mēs arī organizēsim viedokļu apmaiņu ministru līmenī par, eh, par šīs pārbaudas rezultātiem attiecībā uz ūdens likumdošanu un pilsētas um, notika ūdeņa attīrīšanas eh, direktīvas izvērtējumu, kā arī um, um Eiropas eh, pusgadu zaļināšanu. Godātie deputāti, es eh, gribētu jums vēlreiz norādīt, ka Horvātijas prezidentūra vēlas pilnībā sadarboties un virzīt uz priekšu visas debats, kas ir saistīts ar klimatu un vidas politikām, uzmanību vēršot uz zaļo kursu. Mēs eh, veicināsim Eiropas Savienības politikas un aktivitātes, lai eh, palielinātu globālās ambīcijas un um, cīnītos pret klimata izmaiņām, vidas degradāciju, bioloģiskās daudzveidības eh, saglabāšanu. Mums ir kopīgs mērķis gan Eiropas Savienībai, gan visai pasaulē, un tā ir arī kopēja iespēja panākt modernu, labklājību un ilgtspējīgu Eiropu, un lai tas turpinātos arī visā pasaulē, dārgie kolēģi, es ar prieku gaidu sadarbību ar jums. Runāju, lai veidot Eiropas Savienības nākotni zaļu un ilgtspējīgu. Paldies! So we're going to uh, move to the first round. Labi, tagad pirmā, pirmā jautājuma uzdošanas kārta. Došu vārdu pa vienam deputātam no katras politiskās grupas. Pēters Līz no ETP divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, paldies um, domas pārstāvim. Uh, ļoti būtisks temats jūsu prezidentūras laikā būs, un tam arī jābūt klimata aizsardzībai. Mums ir uh, lielais mērķis panākt klimata neutralitāti Eiropas Savienībā līdz 2050. gadam, un padome par to vairāk vai mazāk vienojās decembrī. Šis parlaments martā arī ar manas politiskās grupas atbalstu ir uh, nobalsojis par šo mērķi, un uh, tas nozīmē, ka Jums, eh, nu, padomē, šobrīd tās lietas ir daudz grūtākas nekā pie mums parlamentā. Es gribētu jautāt, Ko jūs domājat par šo te mērķi attiecībā uz 2030. gadu? Šeit parlamentā pastāv liels atbalsts, protams, um, komisijai vairākums saka, ka mums pat ir jāiet līdz 55%, mana politiskā grupa atbalsta Eiropas komisija 50%, un tad noteikti kritēriji tiks izpildīti. Uh, Bet, ja mēs runājam par 55%, es eh, gribētu zināt, vai padomē vispār ir vairākuma atbalsts tiem 50%. Nu, ja šeit ir arī tā politiskās vērtējums ļoti svarīgs, nu, kā jūs saskatat, cik tālu mēs te esam tikuši. Un mums tāds otrais ir tas, ka mums ehm, tautas partijas grupē ir ļoti svarīgi, un to mēs esam arī rezolūcijā norādījuši pagājušajā nedēļā, ka uh, vajadzētu starptautiskajā arēnā to vēlreiz eh, spēcīgāk uzsvērt un būtu brīnišķīgi, ja visi, visi līgumslēdzēja puses, visi lielie emisiju ražotāji, piemēram, ASV un Brazīlija, kur ir arī citas problēmas, savas ambīcijas attiecībā uz eh, Parīzes vienošanās mērķis palielināt par 10%. Un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, uh, Jums ir tā, jūs um, pieminējāt arī daudzgad finanšu schēmu. Mums tāds partijai zinātne ir ļoti svarīga. Parlaments pieprasa 120 miljārdus eiro, lai um, risinātu šos jautājumus attiecībā uz klimatu neutralitāti un um, ražošanu klimatam neitrāli. Vai jūs esat uh, gatavs cīnīties kopā ar mums uh, par šādiem te skaitļiem, lai būtu arī tehnoloģiskie, tehnoloģiskais nodrošinājums um, šo procesu? procesu attīstībai. Paldies! Paldies, S&D grupas vārdā Luēna. Kungs, lūdzu. Cik daudz man laika? Divas minūtes, labi. Labi, paldies, ministra kungs, par jūsu ambiciozo prezentāciju. Es domāju, ka ir svarīgi ka jūs esat, eh, ka jūs esat runājis eh, arī par citiem jautājumiem, ne tikai par klimata izmaiņu, kas, protams, ir ļoti būtiski, bet, bet kas neizslēdz visas pārējās lietas. Piemēram, vai jūs eh, domājat arī par to, ka vajadzētu kaut kādu likumdošanu, kas ierobežotu nelikumīgi, um, izc, nu, tādu produktu pārdošanu Eiropas Savienībā, kas ir iegūta no nelikumīgi izcirtiem kokiem. Uh, tālāk par uh, gaisa kvalitātes direktīvu. Ko jūs darītu, lai nodrošinātu, ka tas ir saskaņā ar uh, nākamajām normām? Tālāk par ūdens kvalitātes direktīvu. Uh, Vai jums ir kaut kāds ambiciozs priekšlikums attiecībā uz eh, komisijā paredzēto pārskatu tālāk par aviācijas emisijām? Vai jūs plānojat strādāt ar komisiju, lai pieņemtu pasākums un samazinātu gāze emisijas, eh, citu gāze emisijas, nevis tikai CO2? Ir svarīgi, lai šajā pusgadā mēs eh, pabeigtu darbu pie, mm, tipēt, emisijām no pas, viegliem pasažieru automobiļiem un uh, pāriesim tālāk pie budžeta. Mums ir nepieciešams finansējums. Šajā komitejā mēs vairāk kārt esam nu, vairāk teorētiski runājuši par uh, vidas nodokļiem. Vai jūs prezidentūrai ir kaut kādas skaidras idejas, ko varētu darīt šajā ziņā, un ka ir nepieciešams zaļie nodokļi kaut kādi. Paldies! Nākamais runātājs, paldies priekšsēdētāji, paldies ministri, saka Torvalda kungs. Parasti mani ļoti iespaido mērķi, ar kuriem nāk klajā Horvāti. Tad tas ir īpaši attiecis uz jūsu basketbalu komandu un, un futbolistiem. Bet runājot par vidas jautājumiem un jūsu mērķiem attiecībā uz nākamajiem sešiem mēnešiem vai pieciem mēnešiem. Nu, te es neesmu tik ļoti iespaidots. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs parāgties, piemēram, uz eh, vidas likumu. Ja mēs vēlamies eh, panākt kaut ko pirms eh, sam, samita ar ķīniešiem, pirms COP20 četri, tad jums ir jā, jāvirzās, jums ir kā horvātiem jāvirzās uz priekšu. Nu, nevis tā kā kaut kur tālu solos sēdošajiem kādā citā parlamentā. Un, tāpēc es būtu ļoti priecīgs, ja jūs varētu stiprināt savu nostāju. Šķiet, ka jūs teicāt, ka jūs rīkosiet diskusijas. Diskusijas ir laba lieta, bet es gribētu redzēt to, ka padome straujiem soļiem dodas uz priekšu, un tā ir jūsu atbildība. Es saprotu, ka jums varbūt nepatīk mana pieeja vai mans skatījums, bet mēs no ziemeļiem esam pieraduši ļoti skaidri risināt problēmas, un tāpēc es būšu ļoti priecīgs uh, uzklausīt jūsu optimistisko atbildi, un tad es atkal varēšu māt priecīgi Horvātijas karogu. Paldies! Zaļo vārdā Holgrinkungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kungs. Paldies par ambiciozajiem izteikumiem. Kā zinātnieks, es tik tiešām god, godīgi ceru, ka jūs eh, virzīsiet uz priekšu klimata politiku Eiropas Savienībā saskaņā ar to, ko prasa zinātne, lai garantētu, ka mēs eh, panāksim Parīzes eh, vienošanās mērķus esmu šeit. Nu, mēs esam dzirdējuši diskusijas par 50 vai 55 procentiem, bet zinātnieki saka, ka mums vajag par 70 procentiem samazināt emisiju apjomu. Un es domāju, ka ja emisijas visā pasaulē šogad un nākamgad eh, nesamazināsies, tad tas tā tiešām būs. Jūs prezidentūru atbalsta Horvātijas naftas kompānija INA un uh, e, kādā e-pastā bija, bija teikts, ka tas, uh, ka tas rada problēmas. Ņemot vērā prezidentūras lomu, pastāv risks, ka šī sponsorēšana, šo sponsorēšanu varētu uztvert kā kā, kā tādu mm, aktivitāti, kas dod sponsoram ietekmi uz Eiropas Savienības politiku. Kā jūs uz šo kritiku varat atbildēt un um, ko, kā jūs vērtējat to, ka tas var ļoti negatīvi ietekmēt Horvātijas prezidentūras reputāciju? Un vai jūs domājat, ka ar to ka tas ir labi, ka laikā, kad jūs um, iestājaties par zaļo kursu, naftas kompānija sponsorē Horvātijas prezidentūru. Paldies! Ideja vārda lūdzu. Eh, paldies, eh, priekšstādāji. Ministra kungs, kā jau jūs to esat minējis savas prezentūras eh, programmā, tāda vides degradācija un biodaudzveidības zaudēšana ir viens no mūsdienu pasaules lielākajiem izaicinājumiem. Un uh, Eiropas uh, uh, Savienībai ir uh, pret to jānostājas un jācīnās. Uh, uh, tomēr. Uh, Mm, tajā pašā laikā vajadzētu uh, uh, ievērot Parīzes vienošanos, uh, ir jābūt uh, oglekļa uh, neutralitātei. Un vēlētos jautāt, uh, kāda uh, loma ir uh, atomenerģijas uh, er, ražošanā? Uh, kā tas uh, skar uh, tad, uh, zaļo vienošanos? Uh, vai uh, uh ir uh, uh paredzētas eh, kādas eh, atkāpes eh, tekstā un kā tas saistās ar garantijām Eiropas industrijai, kas ir svarīgas. Es domāju, ka jūsu prezentūra būs atkarīga no jūsu vēlmes aizstāvēt arī valstu suverenitāti. Ir jāņem vērā valstu geogrāfija, dzīvesveids, ir arī jāņem vērā tas, ka birokrātijai vajadzētu būt vienotākai. ir eh, jāņem vērā dažādas īpatnības, kas eh, saistās ar konkrētām teritorijām, lai varētu aktīvi rīkoties. Ir jābūt eh, mm, veiksmīgiem risinājumiem. Paldies! Paldies EKR e vārdā. Vārda kungs, paldies. Mēs esam konservatīvie. Līdz ar to mēs stingri atbalstām mērķus, uh, mūsu vides mērķu plānos saistībā ar klimatu, saistībā ar tīru gaisu, saistībā ar biodaudzveidību, tās aizstāvību. Tomēr mums ir nopietnas bāžas eh, par eh, klimata politiku. Tādā ziņā, eh, ka ir divas bāžas, viena saistās ar likumdošanu, priekšlikums ir tāds, eh, ka eh, klimata likums ir jāpieņem eh, šī gada vasarā. Par spīti tām, ka joprojām iztrūks konsensa Eiropas Savienības padomē un par spīti tām, ka ietekmes novērtējums, kurš ir nepieciešams, lai virzītu uz priekšu 30. gada mērķus, um, Tas viss nebūs eh, pieejams eh, pirms eh, vasaras. Un visbeidzot, ir arī juridisks jautājums par to, ehm, vai mēs varam virzīties uz priekšu, ja nepastāv konsensa Eiropas Savienības padomē. Un otrā lieta saistībā ar to naudu, kurai vajadzētu nodrošināt mērķus. Uh, Komisija ir publicējusi um, Eiropas zaļā kursa investīcijas, uh, ir priešakums uh, eh, par vienu uh, triljonu eiro. Tomēr uh, nav skaidrs, uh, kā uh, tik liels naudas apjoms uh, tiks uh, izveidots. Uh, tas ir atkarīgs uh, no uh, MFF sarunu uh, iznākuma. Un tas ir, ir arī atkarīgs uh, no privātajiem investoriem un citas naudas. Eh, Kā prezidentūra var rēģēt uz šādu kritiku, eh, kur ir uzsvērts tas, ka komisija ir tātad vēlas panākt eh, tādas ilgtermiņa saistības, par kurām vēl ir jāvienojas. Paldies! Un pēdējais runātājs pirmajā kārtā, pirms sākat atbildēt, goe vārdā. Marija Kunze, paldies, ministra kungs! Horvātijas eh, prezidentūra eh, risinās eh, ļoti interesantā izaicinājumiem pilnā laikā. Lietas, kas ir jāatrisina, ir ārkārtīgi svarīgas, lai mēs varētu atrisināt vidas problēmas. Vēlētos runāt par divām lietām, kur vēlētos panākt augstu ambīciju līmeni - oglekļa neutralitāte un biodaudzveidība ir e, dažādas interpretācijas attiecībā uz e, to, e, kāds bija padomas lēmums par oglekļa neutralitāti. Un es domāju, ka šis mērķis 50% oglekļa neutralitāte līdz 50. gadam, par to jau ir panākta vienošanās. Un es domāju, ka pamatē mērķis prezidentūrai ir vienoties par oglekļa neutralitāti Un šeit ir nepieciešamība pēc uh, uh, uzticamības. Mums vajadzētu būt zinātniski pietiekamiem pasākumiem, uh, lai mēs varētu panākt 50. gada mērķi. 50% uh, ir par maz, 55% ir par maz, un mums vajadzētu atcerēties piesardzības uh, principu. Un vajadzētu ievērot ceļazīmes. Uh, mums vajadzētu atrasties uz droša ceļa. 55% eh, nav pietiekami. Ja mēs eh, nenosakām 30. gada eh, mērķi pietiekami augstu, tad mums nāksies pārskatīt šos mērķus, un tas būs dārgi un sarežģīti. Kā jūs varat pārliecināt dalībvalsts par to, ka mums ir jāvienojas par šiem mērķiem un par šiem gadiem? Par biodaudzveidības stratēģiju jūs teicāt, ka eh, jūsu plānos ir ambiciozas stratēģijas. Vēlētos, lai jūsu mērķos eh, būtu tas, eh, ka tiek atrisināta ārkārtas situācija saistībā ar biodaudzveidību. Spēcīgā biodaudzveidība, kura pastāv uz šīs planētas, jo tā ir labāka, jo labāk mēs varēsim risināt klimata izmaiņu radītās, radītos izaicinājumus. Vai esat gatavs? Jums ir desmit minūtes, lai atbildētu uz jautājumiem. Poštovane dame i gospodo, hvala vam na vašim pitanjima. Uh, Eiropas parlamenta deputāti, paldies par uzdotajiem jautājumiem. Es eh, centīšos atbildēt uz eh, jautājumiem tādā kārtībā, kā tie tika uzdoti. Bija vairāki jautājumi, kas bija līdzīgi. Es eh, centīšos eh, uz vairākiem eh, jautājumiem atbildēt blokā, jo sēžu attiecībā uz klimatu likumu. Nu, un atbildēšu tad secīgi uz uzdotajiem jautājumiem. Viens no jautājumiem bija par to, vai padomē ir vairākums. Vairākuma atbilsts, atbalsts 50% mērķim. Un par to bija arī Modiksē kundzes eh, jautājums, eh, pēdējais jautājums. Jūs eh, zināt, ka mēs to reizināsim tad, kad pievērsīsimies balsojumam par klimata likumu jūnijā. Ja tik tālu tiksim, protams, Horvātijas ambīcijas ir tādas, ka pēc klimata likuma prezentācijas mēs ceram, ka tas būs kaut kad martā. Kāpēc tam mēs varēsim uzsākt eh, diskusijas visās formācijās padomē? Un eh, visbeidzot, jūnijā eh, panāksim pēc iespējas lielāku progresu. Mēs ticām, ka vides ministrijas no visām Eiropas Savienības valstīm apzinās, ka ir nepieciešams cīnīties pret klimata izmaiņām. Un tās arī apzinās, uh, Eh, eh, to, eh, ka nav īsti alternatīvu šai cīņai. Un šādā kontekstā es teicu, ka mūsu lēmums cīnīties pret klimata izmaiņām ar zaļā kursa palīdzību Uh, ir uh, tā, šis tā, ceļš, kuram nav alternatīvu. Es uh, esmu droši par to, ka diskusijas nākamo mēnešu laikā to um, arī pierādīs un parādīs. Mariks eh, kundze, jūs jautājuma otrajā daļā jūs eh, jautājāt eh, par to, kā mēs varam dalībvalstīm teikt, ka klimata neutralitāte ir jāpanāk līdz 50. gadam. Manu atbilžu kontekstā vēlētos raudzīties uz to plašāk saistībā ar jauno zaļo kursu. Attiecībā uz šo dokumentu pilnīgi noteikti e, šeit ir paradigmas maiņa, ne e, tikai Eiropas kontinentā, e, bet arī saistībā ar visiem, kuri iet pa šo ceļu. Un šādā kontekstā tas ir vienīgais pareizais ceļš, kas ir ejams, lai sasniegtu klimata neutralitāti un lai cīnītos pret klimata izmaiņām. Eh, kā arī cīnītos pret biodaudzveidības eh, zaudēšanu. Līdz ar to es nedomāju, eh, ka dalību valstīm ir jāsaka, ka viņiem tas ir jādara. Es domāju, ka dalību valstis apzinās. Un tas ir jādara mums pašiem un nākamajām paudzēm. kontekstu toga referirat ću se i na pitanje e, gospodina Torvalca. Tas ir e, konteksts, lai atbildētu uz Torvalca kunga jautājumu e, un šo sporta analoģiju vai iniciatīvu, kas ir ierosināta. Torvalds kungs, jūs zināt, ka Horvātija sportā daudz nerunā, bet rīkojas. Un eh, varat sagaidīt eh, to, ka Horvātijas eh, prezidentūra klimata likuma kontekstā rīkosies ļoti apņēmīgi. Tas ir vēstījums, kuru es vēlētos nodot šim parlamentam. Što se tiče tehnološkog progresa, odnosno nap... Un tālāk, kas teicās uz tehnoloģisko progresu? Un uh, vai tas ir panākāms, kā, kā mēs ar to varam panākt klimata neutralitāti? Es vēlētos teikt, ka zaļais eh, kurs Un visi finanšu uh, pasākumi, kuri uh, ir paredzēti, ir pareizā platforma, uh, lai panāktu paradigmas izmaiņas, kā arī lai stiprinātu jaunu ceļu virzoties uz tehnoloģisko attīstību. Es esmu droši par to, ka tas tiks atzīts arī finansiālajā perspektīvā. Jo sevišķi tajā daļā, kas attiecās uz pētniecības un attīstības finansējumu, tas ir svarīgs priekšnoteikums. jebkādām tehnoloģiskam progresam virzībā uz klimata neutralitāti. Eiropas eh, nākotne un eh, pasaules eh, nākotne klimata izmaiņu kontekstā. Nav eh, kādas eh, vienas eh, valsts nākotnē, viena kontinenta nākotne. Tas attiecās uz visiem mums globālā līmenī, jo sevišķi šeit es atsaucos uz to, ko teica Krisē Kunze par dalību valstu suverenitāti. Domājot par Eiropas vides nākotni, mums visiem ir jādomā vienādi, vienoti. Iespējams, tas izklausās nedaudz naivi Tomēr eh, šajā brīdī, eh, par to runājot, dēļ eh, meteoroloģiskām izmaiņām un dēļ tā, ka šobrīd ir Uh, augstā sezona, kad ir vajadzīga apkura, ir ļoti daudz uh, pilsoņu visā Eiropā, uh, kur saskarās ar augstu gaisa piesārņojumu, un daļa no šī piesārņojuma aiziet pāri robežām. Uh, Un eh, mēs šeit runājam par to, ka mēs eh, varam just eh, sekas aktivitātēm un izmaiņām citās valstīs, jo tas viss iet pāri robežām. Klimata izmaiņas skar visu pasauli, un, protams, šādā kontekstā nacionālā suverenitāte, pirms tā nav apšaubām, tomēr tā nav primāri svarīga ņemot vērā uh, klimata izmaiņu cīņas, cīņas kontekstu. Un tas ir tāds jautājums, uh, kur mums visiem būs uh, jāstāv uh, vienotā frontē kā Eiropam. Uh, mums ir jābūt uh, konsensām par svarīgākajiem jautājumiem. Un par to mēs arī diskutēsim nākamo sešu mēnešu laikā. Bija vēl viens jautājums. Gaisa kvalitātes direktīva. Laina kungs eh, par to runāja, mēs atzinā, atzīstām eh, to, cik eh, svarīgs ir svā, svaigs gaiss un tīrs ūdens, jo sevišķi ņemot vērā to, ka ekosistēmas ir funkcionāli sasaistītas, martā padomas sanāksmē mēs apmainīsimies ar viedokļiem par ūdens ekonomiku Mēs arī plānojam eh, pieņemt eh, secinājumus eh, par gaisa kvalitāti tajā konkrētajā sanāksmē. Un attiecībā uz zaļā kursa finansējumu. Un sasaisti ar to, ko es jau iepriekš minēju. Jūs zināt to, ka diskusija par šo tēmatu nav vides ministra kompetencē, bet tā ir finanšu ministra kompetencē. Un tā ir tāda diskusija, eh, kas notiks eh, visaugstākajā iespējamā līmenī. Bija arī jautājums eh, šeit par konkrētu valstu pretestību konkrētiem mērķiem no zaļā, zaļā jaunā kursa. Šis jautājums kopumā tad jautājums par valstu gatavību klimata neutralitātei un 50. gada mērķu stiprināšanu. Uh, Tie ir jautājumi, par kuriem mēs e, diskutēsim mm, vides ministru līmenī un augstāk, e, tomēr mūsu prezidentūras e, ietvaros mēs centīsimies diskutēt un panākt plašāko iespējamo konsensu, lai cīnītos pret klimata izmaiņām un, kā jau tas tika minēts, zaļajā plānā panākt Eiropas pozicionēšanu kā globālu līderi cīņā pret klimata izmaiņām un klimata pārējām. Attiecībā uz aviāciju. Emisijas eh, no šī sektora šobrīd eh, ir aptuveni 3% eh, no kopējām emisijām. Līdz ar to mēs sagaidām, ka aviācijai vajadzētu dot savu ieguldījumu, lai samazinātu emisijas līdz 50. gadam. Kādā veidā tas tiks izdarīts? Kā tas notiks? Tas būs nākamo diskusiju rezultāts. Par finanšu nodokļu jautājumiem tas ir jautājums finanšu ministriem, un tā ir viņu kompetence. Un eh, tad attiecībā uz biodaudzveidību Horvātija kā valsts, eh, eh, kura šobrīd ir prezidējušā valsts padomē, mēs eh, gaidām galveno dokumentu šajā jomā. Cik mēs zinām, tāda biodaudzveidības stratēģiju paziņos nākamo mēnešu laikā. Un ko līdzē tā tiks prezentēta? Prezidentūra plāno sākt debates par stratēģiju. pilnīgi bez šabām ir tas, ka e, cīņa e, par biodāzēdību ir cieši sasaistīta ar e, cīņu pret klimata izmaiņām. Līdz ar to šajā mūsu darba daļā mums vajadzētu pievērst tikpat daudz uzmanības un piešķirt tikpat daudz iniciatīvu kā klimata likumam. visās uh, diskusijās, kas saistās ar zaļo uh, kursu, uh, vienādā mērā. Paldies! Uh, paldies attiecībā uz uh, klimata likumu. Uh, vēlētos pārliecināties, ka mēs vienādi to saprotam. Jūs vēlatos, lai būtu balsojums jūnijā vidas padomē. Uh, tā ir apņemšanās no jūsu puses. Protams, tas nav uh, atkarīgs tikai no prezidentūras, bet jūsu stratēģija būtu izvēlēties šādu ceļu. Vai man ir taisnība? Uh, tātad mūsu uh, mēģis šeit ir darīt visu, kas ir mūsu spēkos, uh, līdz jūnijam to panākt. Un tas būtu labākais iespējamais rezultāts visām diskusijām. Uh, saistībā ar vispārējo pieeju, tomēr, kā jau jūs teicāt, tas ir atkarīgs no citām dalībvalstīm un viņu idejām par šo. Paldies! Labi, tagad eh, nākamais eh, jautājumu, jautājumu kārta. Sāksim ar eh, Tautas partiju. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministru kungs. Paldies Jā, jautājums par finansējumu nav, nav maz svarīgs zaļā kursa kontekstā. Jūs jau zināt, ka ir ļoti dažādas domas par šo visu jautājumu, un es gribētu zināt, ko esat domājis, lai panāktu, ko esat domājis darīt, lai panāktu vienošanos šai kontekstā? Jūs taču zinat, ka šeit ir tāda dalītā kompetence starp dalību valstīm un uh, Eiropas Savienību, turklāt, protams, arī finanšu ministru teikšana. Nu tā tad, ko grasaties darīt? Lai, nu, tā teikt, rastu atbilstīgu metodi, metodi šī pakta finansēšanai. Kas, kas būs šī metode no jūsu puses? Paldies! Lies, paldies! Es un D grupas vārdā. Nākamais runātājs. Paldies um, priekšsādātāju, paldies ministra kungs. Paldies, ka izsakāties precīzi attiecībā uz savām ambīcijām un vēlmi no savas puses virzīt uz priekšu darbu pie klimata tiesību aktiem. Un turklāt runājāt skaidru valodu arī par uh, to, ka Horvātija ir, ir, pār, ir gatava darīt visu, kas tās spēkos, lai uzņemtos līderību šai ziņā. Nu, un darīt to ne tikai vārdos, bet arī zem darbos. To mēs tiešām vērtējam ļoti augstu. Tomēr gribēju uzdot vēl kādu jautājumu. Jautājumu, kas šai komitejā um, daudziem kolēģiem jau tika, um, kas jau tika iekļauts daudz kolēģi runās. Uh, Mēs taču zinām, ka šogad paredzēts COP Glasgowā, COP 15 Ķīnā par bioloģisko daudzveidību paredzēta šī konference. Tāpat arī ES Ķīnas samits gaida mūsu priekšā. Tas būs šī gada otrā pusē. Un tāpēc domāju, ka jūsu prezidentūra ir tā, kur ar izšķirīgi svarīgu lomu spēlējama attiecībā uz ambīcijām, kas būtu paužamas visās šais svarīgajās tikšanās reizēs. Es tiešām domāju, ka gatavošanās procesam ir jānotiek jau šī gada pirmajā pusē, tā lai es varētu uzņemties līderību, tā varētu būt gatava un jāpārliecinās, nu, vismaz lai Glāzgovas konferencē būtu tāds ambīcija līmenis, ko, līmenis, ko vēlamies redzēt tagad pēc Parīzes. Un vēl par NDC. Protams, arī šeit ir vajadzīgas augstākas ambīcijas no dalību valstu puses šais konferencēs, ja vēlamies pildīt Parīzes vienošanos. Mēs turklāt zinām, ka nebija īpaši lielas vēlmes no dalību valstu puses virzīties uz priekšu ar klimata konferenci Madridē Nu, varēja redzēt, varēja redzēt, ka bija tāda zināma šķēršļa, tāda pretestība. Tāpēc gribētu jums vaicāt, kā jūs gatavojaties šim ES Ķīnas samitam, tā lai uzņemtos līderību šeit, kā gatavojaties Glāzgovai un kā grasāties pārliecināties, ka Eiropas Savienība tiešām uzņems līderību Glāzgovā un eh, parāda, ka mums ir vajadzīgas krietni augstākas uh, ambīcijas attiecībā uz NDC, un tas nepieciešams visās dalību valstīs. Un visās ANO dalību valstīs, un Eiropas Savienībā šeit jārāda paraugs. Nu, gribu atgādināt visiem, ka jums ir viena minūte paredzēta jautājumu uzdošanai. Reņģu grupas vārdā Rodrīgas kungs, lūdzu. Rodrīgas skundzes atvainojos. Paldies priekšsādātājiem! Gribu teikt paldies ministram par to, ka viņš ir šeit un mūs šodien uzrunā, un vēlos jums, ministra kungs, vēlēt visu to labāko prezidentūras darba gaitā. Šī prezidentūra nenoliedzami sastiepsies ar daudziem izaicinājumiem klimata pārmaiņu jomā. Priekšādātās jau nu pat atgādināja gan, ka mums tikai viena minūte paredzēta un tāpēc uzreiz savā jautājumā pievērsīšos bioloģiskās daudzveidības jautājumam. Iepriekšējā ja plenāra sesijā pieņēmām ļoti ambiciozu rezolūciju šeit parlamentā, un es gribēju jums vaicāt, vai varam rēķināties ar Horvātijas prezidentūras atbalstu tālākajā. Tā lai nākamā bioloģiskās daudzveidības stratēģija Eiropas komisijā paredzētu mums arī papildu desmit 5% budžetu tieši bioloģiskās daudzvirdzības aizsardzībai. Mēs kā parlaments to prasām, jo 2020. gadā paredzētais budžets, jāsaka, bija tikai 8,6, un tas ir zemākais skaidrs kopš 2015. gada, ir taču ārkārtīgi grūti šeit runāt par tādām svarīgām ambīcijām, ja līdzekļu ir tik ārkārtīgi maz. Vēlos turklāt norādīt, ka komisija mums allaž atgādina, ka vides tiesību akti, jāsaka, joprojām dalībvalstīs nav pilnībā piemēroti. Tas nozīmē, ka mēs miljoniem zaudējam veselības aprūpas jomā, jo cilvēki slimos. Gribētu jūs, jums kā prezidentūras pārstāvam vajadzētu vai grasties pieņemt kādu zināmu stratēģiju, kas būtu vērsta uz tālāku tiesību aktu pilnvērtīgu īstenošanu dalībvalstīs. Tautas partijas vārdā nākamais runātājs. Priekšādātāji, paldies, saka Viezika kungs. Visā Eiropā joprojām vēl ir daudz un dikti dabas dārgumu, un cilvēki pat reti, nereti nesaprot, cik vērtīgi tie visi ir. Ļoti daudz no šiem dārgumiem, piemēram, ir karpatos šai kalnu grēdā. Ehm, protams, ir visas šīs konvencijas, kas attiec uz šo reģionu, bet jāsaka, pamazām arī Karpatu konvencijai vajadzētu pievienoties bet tas, nu, jāsaka, vēl nav noticis. Tas noz, bet šās, šīs konvencijas parakstīšana nozīmē, ka mums būtu krietni labāka sadarbība arī mežu uzturēšanas, atjaunošanas jomā, klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanā, un šī sadarbība kārpot reģionām ir ārkārtīgi vajadzīga. Visbeidzot, gau galā šādā veidā šis reģions iegūt arī vairāk redzamības, jo tas taču ir ļoti īpašs reģions. Ja padome nodrošinātu savu atbalstu, tādā gadījumā, nu, tas varētu būt ļoti liederīgi. Vai jūs domājat, ka jūs varētu šo jautājumu iekļaut savas prezidentūras darbā? Paldies! Lies paldies tālāk sociālistu un demokrātu grupas pārstāvis. Šaldemos skundze, paldies par paustajām ambīcijām un tā tālāk, bet es tomēr gribētu, ja jūs izteikt, ka jūs izsakaties nedaudz konkrētāk par šo 15, par 50, par 55% mērķi jautājumu. Komisija grasās prezentēt rīcības plānu aprits ekonomikai martā šogad. Vai jūs varbūt varētu mazliet vairāk pastāstīt par to, ko jūs gaidāt no šī plāna, jo, protams, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi gan jums, gan mūsu komitejai? Paldies! Paldies! Nākamais runātājs zaļo grupas vārdā. Ministra kungs, paldies, ka šeit saka Paulus kungs, tā kā man tikai viena minūte, tad man jārunā ātri. Kā jūs vērtējat mūsu ambiciozo COP15 rezolūciju, ko pieņēmām pagājušu nedēļu? Un tur mēs prasām 10% no ES līdzekļiem tērēt bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai. Uh, saglabšanai. Ko grasās jūsu prezidentūra un jūs konkrēti darīt? Kā jūs atbalstīsiet šo mūsu aicinājumu? Jo gal galā te taču ir vajadzīgi arī vārdi, nu ne tikai vārdi, bet arī darbi. Tātad līdzekļi ir jāpiešķir. Un mēs iepriekšējās bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķus nevarējām sasniegt un zinām ļoti labi, kāpēc. Atjaunošanas iniciatīvas bija pārāk maza apjoma, uh, trūka sistematizēšanas, polit, citu politiku jomā un trūka beig beigās arī īstenošanas centienu. Nākotnē Eiropas Savienībā šai bioloģiskajā daudzveidības stratēģijā būtu jārīkojas citādi. Nu, gan jāsaka, pastāv jau tādas baumas, ka tiks šie centieni pastiprināti, un es gribētu te jums vajadzētu, vai jūs komisiju šais centienos atbalstīsiet, respektīvi, ka jaunā bioloģiskā stratēģija būs krietni um, sasniedzamāka un reālāka. šai ziņojumā, ko, ar ko nāca klajā attiecīgā ES aģentūra decembrī, eh, mēs redzam prognozes attiecībā uz 2020. gadu šā gadījumā, un te ir ļoti daudz un dažādu datu, kas, protams, liecina visi par to, ka ir nepieciešams veicināta darbu pie bioloģiskās daudzveidības. Es gribētu, lai visas to paskatās, iepazīst ar šo dokumentu, viņš, protams, ir pieejams arī tiešsaistē. Ar Un kas attiecas uz šiem projektiem, gribu uzdot pavisam konkrētu jautājumu. Jūs droši vien zināt, ka pastāv šī Eiropas zaļā josta, kas ietver arī uh, Horvātiju un rezervātus tur, dabas liegumus tur, bet jāsaka, ne visas šīs zaļās jostas, ne visi zaļās jostas posmi ir aizsargājums teritorijas. Ko jūs darīsiet, lai pārliecinātos, ka šie posmi būtu aizsargāti un Eiropas Savienība patiešām var uzņemties līderību bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā? Nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji! pirms sešiem mēnešiem mēs bijām šeit, šai telpā runājām ar šiem visiem, šiem visiem jautājumiem ar Somijas ministru. Nu, kā jau tas vienmēr ir jaunas prezidentūras sākumos, nu, protams, ka ir ļoti grūti kaut ko panākt īsos sešos mēnešos, un um, Somijas gadījumā Protams, e, nu, tas ir tieši tāpat, ka viņu aicinājumi vairāk bija simboliski nekā politiski un reāli. Un tāpat laikā ekonomiski apsvērumu dēļ mums šī lieta ir jāliek prioritāšu sarakstā. Eiropas Savienība ir jāvirzās šai ziņā uz priekšu. Un te es domāju, piemēram, par e, pētījumiem endokrīnās darbības traucētāju jomā. E, tāpat es domāju šeit Eh, par cīņu, par eh, dzīvnieku labturību, mm, par, piemēram, vīvi sekciju, kas joprojām daudz tie, daudzos gadījumos tiek izpildīta ministrūks. Vai jūs varat man pastāstīt, kāda būs prezident, Horvātijas prezidentūras nostāja šajos jautājumos un kā jūs grasāties rēģēt, lai tiešām visā šais jomās mēs virzītos uz priekšu? Paldies, tālāk tautas partijas grupas pārstāvis. Ministrs kungs, um, paldies, apsveicu jūs ar um, prezidentūru, pirmo reizi Horvātiju pie prezidentūras grožiem, lai jums veicas, es ceru, ka jums būs um, ļoti lieliskas iespējas rīkoties.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 Tagad mani dzirdat ļoti labi, tad pavisam īsi. Lūk, mani jautājumi vairāk attiecās uz to, ka vēlos uzzināt, ko vairāk par Horvātiju pašu. Gribu vaicāt, kādi skatu punkti no, skat, no, no Horvātijas skatu punktu komisijas priekšlikumā par zaļo kursu vai parlamenta dokumentu šķiet tie interesantākie? Kas jums šķiet savukārt sarežģīti? Un ko jūs varbūt pats no sevis varbūt pielicis šajā dokumentā klāt? Foi <clears throat> for ECR is value. EKR grupy pārstāvis. Panie przewodniczący, panie ministrze, jest pan na pewno świetnym dyplomatą. Lielas paldies priekšādātāji, saka Zalevskas kundze. Šķiet, jūs esat visai labs diplomāts, nenoliedzami. Jūs redzat, kā dot vispārīgas atbildes uz konkrētiem jautājumiem. Gribu uzdot jums ļoti konkrēts jautājums un gribētu arī konkrēts atbildes, lūdzu. Turpmākie seši mēneši ir ļoti īpašs periods, un tas, protams, ir ārkārtīgi uzmanīgi jāplāno nedēļa no nedēļas. Jums būs ļoti daudz tikšanos Horvātijā ar ekspertiem un tā tālāk divas padomas tikšanās ministra, vidas ministra kontekstā. Vai jūs varētu man sniegt informāciju par šo sanāksmu darba kārtību? Cik lielā mērā šīs sanāksmes tiešām atspoguļos to faktu, ka decembra ministru padomē norisinājās sarunas arī par daudzgadu finanšu plānu. Galu galā mēs arī strād, nu, strādājam pie pirmā klimatiesība akta daļas, bet tam visam vajadzīgs vairāk naudas, vairāk nodokļu. Gribu konkrēti vaicāt, Kāda ir jūsu konkrētā informācija kā vīdes un enerģijas ministram šai jomā? Jūs taču esat studējis ekonomiku. Ko jūs domājat par to visu? Ko jūs esat plānojis visu šo jautājumu gaitā apspriest turpmākajos sešos mēnešos? For Renew, Miss Žovela. Renew grupas vārdā runātāji. Paldies, runāšu dzimtajā valodā, slovēņu valodā, lūdzu. Lielas paldies! Horvātijas prezidentūras prioritātes ir šis zaļais kurs. Un zaļais kurs, protams, eh, izriet no jaunās komisijas sastāvs darba kārtības, bet Horvātija prezidentūras eh, gaitā šeit iekļāvusi procesā arī Rietumu Balkānu eh, teritoriju. Kā tas viss saslēdzas savā starpā? Kā sastaistīt Rietumu Balkānu teritoriju ar vides jautājumiem, kā viņus iesaistīt šajā procesā. Zinām, ka šīs valsts ir ļoti piesārņotas. Diemžēl valstis arī nabadzīgas, līdz ar to nav iespējas vērsties pret piesārņojumu, jo Rietumbalkāni neuliedzami ir viena no svarīgākajām acīm, asīm. Mm. Un zinām, ka šīs valsts ļoti lielā mērā izmaklo arī akmeņoglus un tā tālāk. Ko darīt lietas labā? Domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu šī reģiona politiku iekļaut kopā šai zaļajā politikā un domāt par kaimiņu valstīm un Balkānu valstīm, jo jāsaka, protams, ka nav jau tā, ka šis eh, piesārņotais gaids zina robežas un nenāk iekšā Eiropas Savienībā. Tas ir svarīgi manai valstī Slovenijai, piemēram, tas svarīgi arī jums kā kaimiņiem. Es tāpēc ceru, ka Horvātijas prezidentūra varētu arī šīs problēmas mēģināt risināt. Paldies! Lies paldies tālāk sociālistu un demokrātu grupas pārstāvs. Liels paldies, saka Ronē kungs. Ministra kungs, paldies par, par visiem šiem priekšlikumiem, kas attiec uz klimata jautājumiem. ir jāpieņem ļoti strikti mēri, bet tas, protams, viss maksā naudu. Un bez patiešām spēcīgas politiskās gribas šādus līdzekļus iegūt nebūs iespējams. Desmit gadi pagājuši, kas, eh, kopš krīzes, kas burtiski sagrāva pasaules ekonomiku. Uh, Mums tāpēc tagad jāpārliecinās, ka šis, šī tēma tiek uzskatīta par tādu kā mm, flagmaņa iniciatīvu, un tāpat laikā tam jārorisinās taisnīgi. Ir mm, jāaizsargā arī nodarbinātība šai gadījumā. Kādas garantijas jūs varat dot? Mm, ka nebūs tā, ka tie nabadzīgākie par visu šo maksās un uzņemsies slogu uz saviem pleciem. Tātad, kā pārliecināties, ka dalībvalstis tiešām var dot savu ieguldījumu un uzskata šo jautājumu par kopēju solidāru risinājumu un nevis katra tikai raugās pati uz savām interesēm. un kā, lai, pār, kā pārliecināties, ka šie, šie mērķi tiešām tiek atbilstīgi arī īstenoti. Nākamais runātājs Kokals kungs. Thank you, Minister Čoris, for... Paldies priekšādātāji, paldies ministra kungs, paldies par šo, eh, par jūsu jūsu izteikumiem, jūsu prezidentūra ir pirmā, kas sāk darboties šajā zaļā kursa ērā. Nu, un jā, par to tika runāts arī Rietumu Balkānu samitā. Jūs runājāt arī par pārobežu piesārņojumu. Jā, gan, un kā jau tik iepriekš eh, minēts, Rietumu Balkānos ir vairāk par 60 fabrikām, kas eh, rada tik daudz CO2 emisiju, cik varbūt visi ogļu, ogļu mm, pārstrādes uzņēmumi Eiropā kopumā, pārējā Eiropā kopumā. Mm, šis jautājums, protams, jāpiemin. Un par jāsāk runāt arī par eh, godīgu pārējais mehānismu Rietumu Balkānu reģionam. Otrs jautājums. Vai jūs ilgspējīgas attīstības mērķu integrēšanu aprits ekonomikā atbalstāt un kā to vēlties attīstināt, piemēram, uz enerģiju? Nu, te runāju par 7. mērķi un 14. un 15. ilgspējīgas attīstības mērķi. Nākamais runātājs Sisiča kungs grupām nepiesaistītie deputāti. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji! Jūs, ats, jūs runājat arī par jūras vidi. Nesen uh, zinātnieki ir teikuši, ka Adrijas jūra līdz 2050. gadam būs uh, vienkārši atkrituma izglāst, izgāstuve. Ir uh, problēma ar mikroplasmas izstrādājumu radīto piesārņojumu, kas iekļūst um, barības ķēdē, bet 50% uh, no atkritumiem jūras vidē nāk no, no sauszemes. Kas mums ir nepieciešams? Mums ir vajadzīgs uh, modernas atkrituma apsaimniekošanas uh, sistēmas. Horvātijā ir divas tādas kas brīdī, kad tās tika būvētas, um, bija Mm, liekas, nu, jāsaka, tagad eh, tas netiek izmantots, un, eh, bet ar to nepietiek. Šobrīd Horvātijā ir jābūvē jaunas apsaimniekošanas, ja, jauna apsaimniekošanas centri, un eh, jāsaka, te valda liela korupcija, un arī Eiropas Savienības kļūdainā vidas politika ir, ir pie vainas. Uh, Vai jūs uh, distancēsieties no šīs te nepareizās uh, atkrituma apsaimniekošanas politikas un uh, darīsiet kaut ko Adrijas jūras labā, kas šobrīd slikst atkritumos? Paldies! Un pēdējais jautājums no Klabakas kundzes no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Horvātijas prezidentūras laikā Horvātija pievērsīs uzmanību arī izsludinātajām debatēm par klimata politikas uzlabošanu Eiropas Savienībā, it īpaši, lai nodrošinātu fondus, finansējumu, kas eh, palīdzēs padarīt par iespējamu pārēju dažādās nozerēs. Tas ir ļoti svarīgi. Tas arī atmaksāsies. Ja mēs ņemsim vērā, ka katram investētajam eiro, kas būs ieguldīts profilaktiskajos uh, pasākumos eh, mēs varēsim ietaupīt 6 eiro, kas būtu jāizmaksā atlīdzinot par zaudējumiem, bet tas ir ļoti svarīgi. Mēs dzirdējām daudz jautājumus par moru un drāvu, kolēģis tikko runāja. Es dzīvoju šajā te reģionā no 2011. gada tur ir um, dabas parks, un es esmu pārliecināta, ka Horvātija prezidentūras laikā turpinās strādāt pie uzlabojumiem. Mūsu kolēģis Torvalds pieminēja, ka Horvātijai labi padodas sportā, bet ja mēs runājam par klimatu pārmaiņām, tad es gribētu teikt, ka Eiropas Savienībai šajā gadījumā ir jāstrādā kā nacionālajai valsts vienībai. Un, uh, ir jāsaprot, kas būs aizsardzībā, kas būs uzbrucējos, bet beig beigās eh, mums visiem kopā izdosies. Man ir jautājums ministram. Kas, jūsprāt, ir prioritāte padomēji attiecībā uz EGD, eh, e kā jūs plānojat organizēt šo diskusiju par EGD eh, e padomē? Paldies, ministra kungs, un lūdzu atbildēt uz jautājumu. Thank you. So we can discuss Paldies, jā. Esam ar spo par sportu runājuši. Nu, bet pēdējos rezult, pasaules kausa rezultātus mēs jau ne, vēl nezinām. Tad fināla spēle būs starp Franciju un Horvātiju. Lūdzu, ministra kungs, jums ir desmit minūtes, lai at, mēģinātu atbildēt uz visiem jautājumiem. Okay. Bilo je jako puno pitanja, tako da ćemo probati. Man tik uzdot daudz jautājumu. Es centīšos sniegt atbildes uz lielāko daļu no tiem. Ņemot vērā, cik tie, bija, cik tie daži bija specifiski. Runājot par zaļā kursa finansējumu, kas ko pieminēja kolēģe. Jautājums ir par to, kādā veidā mēs varam radīt šos te papildus 10% bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas uh, pasākumiem. Tas bija Rodrīgas skundas jautājums, ko pieminēja arī citi deputāti. Mums ir jāpatur prātā, ka vides padome nevar ietekmēt daudzgadu finanšu plānu galīgo iznākumu. Taču, ko mēs visi varam darīt, un es domāju, ka tā, tā mums arī vajadzētu darīt, mums ir dalību valstu līmenī jāvairo informētība par zaļās, zaļā kursa finansēšanu, darba kārtību un tās finansēšanu. Un šajā sakarā es runāšu ar saviem kolēģiem no dalību valstu vidas ministrijām, un es domāju, ka viņiem ir jārunā ar savu valstu finanšu ministriem un jāuzsāk debats nacionālajā līmenī. Kāpēc, manuprāt, tas ir svarīgi? Jautājums par uh, klimata pārmaiņu apkarošanu un pielāgošanos pašreizējiem apstākļiem ir uh, ārkārtīgi svarīgs jautājums visās Eiropas Savienības politikās. Tā ir galvenā prioritāte, bet es neesmu pārliecināta, ka Eiropas Savienībā ir kaut viena nozara politika, kas būtu svarīgāka par šo. Tāda ir attieksme, kādu mēs rādīsim tagad savā prezidentūras sākumā, un mēs arī uzsversim, ka tā būtu jāturpina strādāt. Uh, pirms jūs, Eiropas parlamenta deputāti, garantēsiet, es nevaru teikt, ka kaut kāda fonda tiks um, apstiprināta, bet es uh, darīšu visu iespējamo, lai sadarbotos ar saviem kolēģiem, citu valstu vidas ministriem, lai uh, mūsu kolēģi no citām nozarēm tiktu informēti, cik tas ir svarīgi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Uh, vides jautājumu risināšanai, un mēs arī gribētu strādāt pie tā, lai mums būtu pietiekami liels finansējums attiecīgo programmu īstenošanai. Vēl tik uzdots jautājums par mūsu nostāju runājot par zaļo kursu, ja es nemaldos. Patiesībā jau nav nozīmes tam, ko Horvātija par to domā. Mēs esam valsts, kas šobrīd ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Un, kā jūs zināt, mēs pārstāvam dalību valstis. Vienu lietu es gribētu teikt. Horvātija uzskata zaļo kursu par iespēju. Par iespēju pārējai uz uh, daudz taisnīgāku un uh, labvēlīgāku ekonomikas modeli, un es tik tiešām ceru, ka citas dalība valstis šim ieskatam piekrīt. Īsumā es gribētu komentēt mūsu idejas un mūsu darba kārtība attiecībā uz neformālo padomu sanāksmi, kas norisināsies Horvātijā. Zalevskas kundze, ja nemaldos, uzdeva jautājumu par to. Arī Jovevs kundze pieminēja šo, šo jautājumu. Sanāksmu laikā, kas notiks mūsu prezidentūrā, uh, Mēs eh, pievērsīsim uzmanību pirmkārt bioloģiskajai daudzveidībai un eh, debatēm par eh, bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, tāpat arī par klimatu pārmaiņām un jūras vidi. Tā ir tā darba kārtība, kas ir paredzēta izskatīšanai neformālajā samitā. Runājot par Rietumbalkānu valstīm un 16 termālajām iekārtām, kas tika divreiz pieminētas, eh, tas arī ir saistīts ar ehm, zaļo kursu. Ir arī... Es domāju, ka neformālās padomas ir ehm, pat, tā, pati labākā platforma, lai uzsākt šādas debates, lai iesaistītos šādās debatēs par klimata neutralitāti, un tas ir labs konteksts arī, lai runātu par Eiropas nākotni. Uh, un uh, iespējamo Rietumu Balkānu valstu integrāciju debatēs. Kas manā skatījumā ir uh, tāds pozitīvs elements, kas um, ļāva mums virzīties uz priekšu. Runājot par klimata neutralitātes kontekstu, nav nekādas jēgas atdalīt Rietumbalkāns no pārējās Eiropas, kā jūs jau minējāt, nu vismaz to es sapratu. Šīs 16 termo iekārtas rāda tikpat daudz izmešu, cik, cik pārējās um, termālās iekārtas visur Eiropas Savienībā. Runājot par Karpatu nolīgumu. Vicekungs uzdeva jautājumu. Mēs saprotam, ka ir nepieciešams aizsargāt šo zonu. Protams, mēs vēlamies aktīvi darboties un aktīvi diskutēt ar Eiropas komisiju, lai varētu kaut ko vairāk darīt lietas labā. Bet runājot par endokrīnās sistēmas disruptoriem. Pēc uh, tam, ka tika izvērtēta likumdošana, kas šo jomu regulē. Mēs izveidosim platformu, kā runāt ar um, nākotnē par šo problēmu ar citām dalību valstīm un Eiropas komisiju. Kristāls kundze uzdeva jautājumu par aprits ekonomiku. Mēs domājam, ka uh, jaunā rīcības plāna par uh, aprits ekonomiku publicēšana mūs visus ļoti interesē un uh, pateicoties šim rīcības plānam būs nepieciešama arī dažādi papildus elementi, kā pāriet uz uh, aprits ekonomiku. Aprits ekonomikas paradigma ir kas tāds, par ko mēs esam daudz runājuši jau kādu krietnu laiku, un uh, gan Eiropas parlaments, gan dalībvalsts ir pievērsušās šim jautājumam. Pabeigt šo rīcības plānu un vienoties par uh, rīcības plānu papildu lomu ir uh, svarīgi tādēļ, ka tādējādi mēs iegūsim pabeigt skatījumu par to, kādai būtu jākļūst Eiropas ekonomikai līdz 2050. gadam. Un šajā kontekstā, mūsuprāt, diskusijas, kas ir darba kārtībā, vidas padomē, kas plānots ko plānots noturēt eh, šā gada jūnijā, ir ļoti laba iespēja, lai šajā jautājumā iedziļinātos. E, što se tiče globalne dimenzije, dakle... Runājot par globālo dimensiju un Eiropas Savienības attiecībām ar Ķīnu, tā ir skaitā COP, kas sanāksim, kas COP e, 15 sanāksim, kas notiks Ķīnā un arī COP sanāksim Glasgovā. Jūs sacījāt, ka šī gada pirmā puse ir tāds ļoti intensīvs periods, kad notiek sagatavošanās eh, darbi, kad mēs gatavojam savu nostāju par eh, attiecībām ar pārējo pasauli. Šobrīd mēs atrodamies tādā situācijā, kad eh, zaļais kurs ir ticis jau prezentēts un Horvātijas prezidents Turai būs arī jāprezentē dažādas jaunas iniciatīvas. Mēs ļoti aktīvi strādāsim, runājot par eh, gatavošanos kopu sanāksmē Ķīnā. Šī sagatavošanās darba notiks arī neformālajā sanāksmē, kas šogad norisināsies splitā, un mēs ceram, ka tas būs tāds ļoti būtisks pienesums, lai labāk nodefinētu mūsu kopējo nostāju. Tālāk jautājums par stratēģiju. Glavaks kundze uzdev šādu jautājumu. Mēs gaidām, ka Eiropas komisija publicēs jauno stratēģiju, un tad šajā kontekstā, tāpat kā visas pārējās dalība valstis, mēs uzsāksim debatas par šo jautājumu. Runājot par bioloģiskās daudzveidības finansēšanu, šeit es gribētu vēlreiz atkārtot, kāda bija mūsu atbild, ņemot vērā to, ka ši, šo jautājumu uzdev vairāk kārt, un tas ir arī svarīgs jautājums. Šis jautājums nav vidas ministrijas kompetencē, un tas arī nav vidas padoms kompetencē. Taču, ko mēs varam darīt, mēs varam radīt pozitīvu vidi neformālajās un formālajās sanāksmēs, un tādu varbūt cerams mēs varēsim pozitīvi ietekmēt mūsu kolēģus, lai nodrošinātu, ka mēs rīkosimies ātri, lai nodrošinātu finansējumu eh, noteiktiem eh, zaļā kursa aspektiem, tā skaitā bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Sīņčič kungs uzdeva jautājumu par eh, atkritumu apsaimniekašanu Horvātijā. Kā jūs zināt, šis jautājums nav prezidentūras atbildība kompetenču lokā, un tāpēc mēs par to nevaram runāt šajā līmenī. Paldies! Paldies! Līdz ar to esam pabeiguši šo viedokļu apmaiņu uz prezidentūras sākumā. Protams, mums būs arī citas iespējas tikties eh, vai nu klātienē vai kā citādi sadarboties ar jums jūs prezidentūras laikā. Paldies, ministra kungs! Mēs atsāksim darbu šo pēcpusdienu pulkstens pustrijos. Paldies!